Good afternoon. Sveicināti. Eko, eko, eko. Good afternoon, everybody. Eh, labdien visiem klātesošiem. Esiet eh, laipni aicināti atpakaļ šajā mūsu pēcpusdienas sanāksmē. Šodien visu dienu mēs eh, organizējam uzklausīšanos, uzklausīšanu lai izskatītu darba dokumentu, kurai runa par otro migrācijas paketi. Un e, šeit mēs runāsim par darbinieku pārcelšanu viena uzņēma robežās. Šeit ir runa par otro dokumentu, un mūsu referents ir Jakolīno kungs. Vispirms došu viņam vārdu, lai viņš e, prezentētu savu darba dokumentu kā referents, pēc tam uzklausīsim komisijas un padomas pārstāvjus, un arī Nodarbinātības komitejas referentu saskaņā ar reglamenta 50. pāntu. Bet mēs arī šajā uzklausīšanā uzklausīsim runātājus, kas sēž blakus šeit prezidijā. Mēs uzklausīsim Stefano Mansirisi, kurš pārstāvēs Eiropas komisiju Tāpat arī mēs uzklausīsim eh, Vivienu Vadasi. Viņa eh, bija klāt jau šorīt. Viņa pārstāv Tieslietu un iekšlietu padomi un Ungārijas prezidentūru. Tāpat arī mēs uzklausīsim mūsu kolēģi Līzu Jakonsārī, kura ir nodarbinātības komitejas referente. Sāksim darbu, un es vēlētos atgādināt, ka šo, šajā pēcpusdienā mēs skatīsimies uz pulksteni jau no paša sākuma. Esmu pārliecināts, ka daudz no mums šeit ir eh, spiesti uh, braukt projām, tāpēc ka uh, pavisam drīz būs lieldienu brīvdienas, un noteikti, ka viņi nedrīkst nokavēt savas līdmašīnas noteikti, ka viens pēc otra mēs dosimies uz lidostu, un tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā mūsu grafikus, ņemt vērā gan lidostu attiešanas laikus, gan arī mums atvēlēto uzstāšanas laiku. Pirmajam došu vārdu mūsu referentam Jakolīno kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs! Labu pēcpusdienu visiem kolēģiem! un dažādajiem referentiem. Gribu pateikties priekšsēdētājiem. Runājot par mūsu direktīvas priekšlikumiem, kur raksturu lielumus mēs komentējam, un tas attiecas arī ļoti, ļoti, tas ļoti cieši saistīts ar sezonas darbiniekiem, ko mēs debatējam šodien no rīta. Mēs runājam tieši par darbiniekiem, kas nāk no trešām valstīm, kuri jau strādā privātos uzņēmumos, kuriem ir gan e, uzņēmumos, kuriem filiāls ir gan Eiropa, gan trešās valstīs, iespēja tos izmantot Eiropas Savienībā. Uh, vienas uzņēmuma robežās. Tā ir direktīva, kas nu pat ir pieņemta, un tā ir daļa no imigrācija, legālās imigrācijas pakotnes, kas ir absolūti nepieciešama. Viendabība, tirgu caurskatāmība, lūk, pamatprasības direktīvā kas tik tiešām uh, izskatīs uh, imigrācijas plūsmas kopā ar prasībām darba tirgu attiecībā uz profesiju pārstāvjiem, kam ir skaidra profesija, jo direktīva attiecas uz darbinieku kategorijām, kas ļoti skaidri noteiktas. Pie tā mēs atgriezīsimies. Tas attiecas uz uzņēmumu vadību, tas attiecas arī uz uh, apmācībā esošajiem, tas attiecas uz speciālistiem, kuriem ir specifiskas zināšanas un kuri var ilgtermiņā veicināt vienotā Eiropas tirgus attīstību. Šie priekšlikumi jāizskata pietiekami ātri, un būs arī debates par iespējamību šiem darbiniekiem ģimeņu apvienošanai Runa ir par dokumentu, kas jau ir ticis debatēts eh, ar komisiju un padomi, un kur, protams, nepieciešams stingrs regulējums. <clears throat> Šorīt komisija aplūkoja jautājumu par to, kā eh, mēs varētu Šengenas nolīguma ietvaros darboties. Aplūkojiet vakardienas piemēru. 700 imigrantu uz kuģa no subsahāras Āfrikas, no otra vidusjūras krasta ierodas Lampedūzā pateicoties Itālijas robeža apsardzes atbalstam. Tātad migrācijas plūsmas ir daļa no kultūra dialoga, no starp reliģiju dialoga, bet tā ir arī daļa no ekonomikas sistēmas. Mēs domājam, ka šī direktīva ir ļoti noderīga politiski, un mums jāraugās, kādi ir kontroles mehānismi, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas, jo pretējā gadījumā instruments, kas ievēro imigrācijas, legālās imigrācijas prasības, pārveidosies par kaut ko, kas neietilps mūsu lietu izpratnē. Nepieciešama vienota pieeja Eiropas Savienībā attiecībā uz migrācijas plūsmām ar dalību valstu atbalstu, kam būs jāizskata šis priekšlikums solidaritātes kontekstā. Mēs jau esam debatējuši Tostarp 4. aprīlī Strasbūras plenārsēdē un ceram, ka būs padziļināta izpēte, kurā komisija dos savu ieguldījumu eh, veicot atjaunināšanu. Es nedomāju, ka būtu nepieciešams uh, lai mums būtu pārējais režīms, kā tika teikts šorīt, jo mēs domājam, ka šis instruments nevar kalpot situācijas atveseļošanai. Mums jāsaka, ka šis instruments varēs konkrēti ekonomikas pakta gaismā tikt orientēts uz produktīvu darba tirgu, runājot par augsta līmeņa profesionāļiem, kas vienu, divu, trīs gadus eh, līgum, eh, līgumiem ir bijuši, un tādā veidā var ieguldīt, dot savu ieguldījumu, un atkārtošu, uh, viendabība, caurskatāmība saistībā ar līgumiem dažādās dalību valstīs. Itālijā to regulē kolektīvais darba līgums un eh, vēl viens princips, ko mēs nedrīkstam eh, aizmirst, ir elastība. Šis jautājums ir eh, ļoti noderīgs. Uh, Ši, šajā lietā katrs vēlas dot savu ieguldījumu. Un nobeigumā dažas pārdomas. Mēs domājam, ka šis jautājums attiecas arī uz 2020. gada stratēģiju vieda izaugsme Eiropas Savienībā, jo īpašās uzturēšanās atļaujas var pātrināt procedūru, bet var izraisīt arī konkurenci, ņemot vērā cilvēka kapitāla, cilvēka resurs, resursus, kas pievienojas kopienas potenciālam, un te, protams, priekšroka kopienā ir tikus pasvītrot. Es ceru, ka ar referentu atbalstu citās komitejās mums būs sadarbība 50. panta kontekstā, Un es domāju, ka mēs varēsim nonākt pie nopietnas un ticamas sadarbības, lai varētu šo kopīgo lietu noslēgt visai drīz. Paldies! Grazie. Paldies, Jekolīno kungam! Paldies eh, vēlreiz par eh, šo fonu informāciju, ko sniedzāt, un arī paldies, ka ievērojat jums atvēlēto uzstāšanās laiku organizatoriskie iemeslu dēļ. Nākamais izteiksies eh, mans ir Vīsīkungs, viņš ir Eiropas komisijas iekšējā ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Doesn't, no, eh, okay, okay, it's fine, it's fine, it's fine. Labi, labi. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī Jakolīno kungam par uh, prezentāciju, kādu viņš sniedza par uh, sevis paveikto darbu. Kā jau es minēju, runāt par eh, šo tēmatu šodien ir uh, ļoti grūti. Mēs ļoti labi apzināmies, kas notiek dienvidu reģionā, vidusjūrā. Uh, ir arī grūti atrast pareizo kontekstu, jo kopš 2005. gada komisija ir norādījusi, kāda politika būtu jāievēro, lai regulētu migrāciju, kas taču ir mūsu interesēs. Tieši tāpēc šis jautājums, kas tika apspriests eh, no rīta, sezonas darbinieku jautājums, ir pēdējais elements eh, šajā lielajā eh, apjomā, pie kā mēs sākām darbu 2005. gadā. Mēs runājam par riskiem, par draudiem un tā tālāk, bet mums ir jāatcerās, ka Eiropa ir struktūrētas imigrācijas kontinents. Mūsu izaugsmes stratēģijas labāk ir nepieciešams pārvaldīt imigrāciju, lai mēs varētu stāties pretī globālas konkurences izaicinājumam. Tieši tā mēs arī saprotam šo problēmu, jo mums ir jāatcerās par eh, demogrāfisko panīkumu Eiropā. Ir eh, jāatcerās, ka nevienmēr mūsu attīstība ir pietiekami kvalitatīva, un eh, mēs nevaram stāties pretī visām vajadzībām, lai būtu konkurētspējīgi un lai varētu izmantot mūsu iekšējā tirgus potenciālu. Šī direktīva īstenībā ļoti labi atbilst šim segmentam. Mēs šeit migrāciju skatām kā kaut ko tādu, kas ir mūsu interesēs. Te es runāju nevis par migrāciju tās vispārējā definīcijā, bet gan par migrāciju, kas mums ļautu labāk izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Ir jāatcerās par investīcijām, kas tiek izdarītas Eiropas Savienībā un par mūsu uh, vienotā tirgus pievilcīgumu. Šo faktu nevajadzētu skatīt kā šķērsli, bet gan kā nepieciešamu ekonomikas komponentu. Šī sabiedrība ir atvērta investīcijām, tā ir gatava attīstīties, un uh, tas viss ir vajadzīgs, lai veicinātu ekonomisko darbību plašākā kontekstā. Tieši tāpēc mums vajadzētu skatīt šo priekšlikumu tieši šādā kontekstā. Protams, ka Var domāt arī par pretējām tendencēm, kādi tad ir galvenie jēdzieni šīs dienas debatēs, bet es domāju, ka kopumā tas viss ir mūsu interesēs. Tas ir mūsu interesēs tāpēc, ka visos dokumentos, kas ir pieņemti Eiropas Savienības līmenī un arī citos līmeņos, ir iekļauta šī doma, Eiropas Savienībai ir jābūt elastīgākai un konkurētspējīgākai, un to tā var izdarīt investējot zināšanās, modernās tehnoloģijās un uh, novatoriskā ekonomikā. Tieši tāpēc, lai varētu to izdarīt, mums ir jābūt pievilcīgiem gan uh, cilvēku līmenī, gan arī to uzņēmumu līmenī, kas jau ir šeit, kas jau pastāv, vai arī kas plāno pastāvēt, un uh, tas viss sastāv daļa no mūsu vienotā tirgus. Tas nozīmē, ka mēs šeit nerunājam par jaunu migrāciju, bet gan par personu kustības uh, regulēšanu, par tādu personu kustības regulēšanu, kas ir daļa no korporācijām. Es nedomāju, ka tas veicinās migrācijas pieaugumu. Tas ļaus uzņēmumiem pārvietot savus darbiniekus vienas grupas ietveros. Te ir ne tikai par kvalificētiem darbiniekiem, par vadītājiem, par augsta līmeņa speciālistiem. Tātad te ir runa tikai par šādu migrāciju. Kāpēc bija nepieciešams pieņemt tiesību aktus par šādu jautājumu? Tas noteikti ir pirmais jautājums, kāpēc mums vajag iejaukties uh, tādos uh, transferos, kas notiek vienu uzņēmumu ietveros. Multinacionāli uzņēmumi, lielas korporācijas ir spiestas personālu pārvietot no savas centrālās mītnes uz filiālēm, lai tie varētu veiksmīgi darboties. Ja šāda veida darbība radīs lielāku ekonomisko aktivitāti, tad mums ir jādomā par to, vai mēs vēlamies šādu kustību atvieglot vai nē. Pašlaik Eiropas līmenī pastāv vairāk tiesību akti, dažādi tiesību akti, kas neļāva šādiem augsta līmeņa darbiniekiem un speciālistiem pārvietoties. Tie ir multinacionālā uzņēmuma darbi. Uh, uh, ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki varētu viegli pārvietoties. Pašlaik vienotais tirgus nepilda savu lomu. Mums ir jānodrošina kopējs uh, spēles lauks, kopēji noteikumi. Mēs runājam šeit par tiešām augsti kvalificētiem darbiniekiem, par vadītājiem, par speciālistiem, par uh, Eh, tādiem eh, mācekļiem, kam jau ir eh, universitātes grāts. Līdz šim vienam uzņēmumam nav bijis iespējas uh, iegūt vienotus noteikumus. Mums ir jāroda iespēja paturēt šos cilvēkus Eiropas Savienībā. Vēl pastāv kāds cits instruments, kas arī uh, strādā līdzīgam mērķim, proti zilā kārtiņa. Tas ļauj cilvēkiem darboties kādā uzņēmumā īslaicīgi, uz ierobežotu laika termiņu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav primārais mērķis. Primārais mērķis ir radīt labākos apstākļus, lai nodrošinātu lielāku ekonomisko aktivitāti un izaugsmi. Tieši tāpēc kvalificētiem darbiniekiem diemžēl nav vajadzīgo normu un noteikumu, lai tie varētu pārvērsties no īstermiņa darbiniekiem uz ilgtermiņa. Šeit ir runa par uzņēmuma darbiniekiem, un tie saskars ar dažādām problēmām, piemēram, cik ilgs laiks būs vajadzīgs atļaujas saņemšanai. Mums ir jānodrošina ātrāka procedūra, uh, Nav tādu uzņēmumu, kas varētu investēt bezgalīgi. Bieži vien šāds eh, liels dažādu normu kopums nerada pārskatāmu situāciju. Tad te ir runa par īsu termiņu, par 30 dienām. Tā būtu vienota atļauja, kas ietvertu gan uzturēšanās, gan darba atļauju. Nākamais. Cilvēki bieži vien saka, ka jā, es labprāt uh, braukšu, es strādāšu kā institūcijas darbinieks, es darbošos Maltā un tā tālāk, bet es vēlētos paņemt līdzi savu ģimeni. Ja es nevaru braukt ar savu ģimeni, tad bieži vien eh, šis cilvēks eh, pārdomās eh, šo situāciju vairāk kārt. Tāpēc mums ir jādomā arī par efektīvāku un ātrāku veidu, kā apvienot ģimeni. Nākamais. Šie cilvēki mūs uzlūko kā vienotu tirgu, un tieši tāpēc mēs nevaram nodrošināt tikai uh, piekļuvi vienai valstī. Mums ir jāparedz noteikumi, kā Eiropas, uh, kā, kā pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, varētu pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros, lai pildītu savus darba pienākumus, ko organizē viņu uzņēmums. Pēdējais punkts ir jāņem vērā kādi ir šie, kāds ir skaits, kas ir vajadzīgs konkrētā dalībvalstī. Te nav runa par tirgus pārbaudēm, bet jebkurā gadījumā dalībvalstīm ir tiesības noteikt eh, šo cilvēku skaitu. Tieši tas ir arī parādīts līkumā. Ja tas viss tiks veiksmīgi atrasināts, tad galīgais rezultāts būs tāds, ka uh, pārvietošana vienu uzņēmumu ietvaros, ja runa par tādu uzņēmumu, kas nav Eiropas, uzņēmums tiktu pakļauta vienādiem noteikumiem. Un tas nozīmē arī, ka šiem uzņēmumiem būtu iespējas piekļūt uh, talantam no visas pasaules. Te nav runa tikai par uzņēmumu ieguvumiem. Galu galā šo uzņēmumu ieguvumi ir arī Eiropas ieguvumi. Te ir runa arī par šo cilvēku klātbūtni, jo šie cilvēki taču uh, izplata zināšanas un parāku praksi. Tas eh, nodrošina attīstību konkrētajā nozarē, un tas mums visiem nāk par labu. Varētu uzskatīt, ka tā ir tāda kā, tāda kā sava veida niša, kas neaptver pārāk lielu cilvēku skaitu. Protams, absolūtos skaitļos šie, šis skaits nav liels, Tie ir apmēram 16 tūkstoši cilvēku, kas pašlaik strādā sistēmā, kas ir tāda fragmentāra sistēma, bet tie visi pieder šīm kategorijām. Tāpat arī skaitļi dalībvalstīs atšķiras. Apmēram 4500 Vācijā, 2000 Francijā, 1000 eh, Spānijā, Itālijā un Slovenijā. Saskaņā ar OECD statistiku pārvietošana viena uzņēmuma ietvaros sastāda 4% no migrācijas plūsmas pasaulē. Tas noteikti ir ievērojams skaitlis, tas norāda uz ekonomikas globalizāciju un to, ka šīs globalizācijas dēļ cilvēki pārvietojas ekonomisku faktoru vadīti. Mēs šeit runājam par kvalificētiem darbiniekiem, kas pārvieto līdz ar sevi arī zināšanas. Te ir runa par tādām ierobežotām kategorijām. Ir tādas valstis kā Lielbritānija, kur uh, pārvietošana viena uzņēmuma ietvaros sastāda no vienas ceturtās līdz vienai trešajai daļai no migrācijas plūsmas. Es domāju, ka mums ir jādomā par reāli pievienoto vērtību, tad par nacionalitātēm. Par ko šeit mēs runājam? Galvenokārt ir nu par indiešiem, amerikāņiem, korejiešiem, japāņiem, dažiem arī ķīniešiem. Protams, šis, šīs nacionalitātes īpatsvars ievērojami pieauga. Mans pēdējais punkts. Tieši šādas noteikumus mēs gatavamies pieņemt. Tāds ir mēķis, kāpēc mēs gribam šādus noteikumus pieņemt. Protams, ka ir ļoti svarīgi rīkoties un Koplēmu procedūras piemērošana uzlabos eh, šo situāciju. Mēs varēsim darīt daudz ko tādu, ko iepriekš mēs nebūtu varējuši darīt. Šīs debatas ir ļoti liederīgas, jo strādājot mēs varam pieļaut kļūdas. Tāpēc atklātība ir ļoti svarīga. Taču mēs nedrīkstētu aizmirst vienu lietu. Šis jautājums ir tikpat būtisks kā vienotais tirgus. Vienotais tirgus ir svarīgs, jo tas rada vienlīdzīgus spēles noteikumus uzņēmumiem. Bet jāatcerās, ka šī tendence veidot nacionālos čempionus kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm un uzskatīt, ka viena valsts var nodrošināt lielāku ieguldījumu Eiropā, manuprāt, šāds pieņēmums ir katastrofāls. Tas var tikai traucēt eh, konkurencei dalību valstīs. Vienu dienu tiek runāts par nodokļu politiku, Otradien par smadzeņu ieplošanu Eiropā. Nākamajā dienā tiek runāts par darba spēku izmaksām. Es domāju, ka visiem vajadzētu skatīties uz vienoto tirgu kā uz praktisku testu. Pēc tam mēs arī varēsim paskatīties, vai viss darbojas pareizi. Neaizmirsīsim, ka tas mums ļaus arī vērsties pret nevajadzīgu konkurenci starp dalībvalstīm, kur tiek radīti uh, labāki apstākļi konkrētā valstī. Tādējādi mēs dosim ieguldījumi Eiropas izaugsmē. Tāda ir mūsu pieeja, un mēs uzskatām, ka vajadzētu tiešām izskatīt visus ievēr, iesniegtos grozījumus un ņemt vērā visas idejas, bet paturēsim šo pieeju. Paldies! Visi nav! Paldies, mans ar visi kungam, un tagad vārds Vadašī kundzei Ungārijas prezidentūras vārdā. Thank you, Mr. President, and uh, good... Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, labdien! Vispirms es vēlētos pateikties Lība komitejai par to, ka tikus organizēta šāda publiskā uzklausīšana par direktīvas priekšlikumu par darbinieku nosūtīšanu uzņēmumu iekšienē. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums un ir ļoti svarīgi uzzināt dažādu iesaistīto pušu viedokli. Arī mēs ar prieku informēsim jūs par to, cik tālu ir pavirzījušās sarunas padomē. ICT, jeb darbinieku nosūtīšana uzņēmuma robežās, tātad ICT direktīva ir pēdējais no ķieģelīšiem sākotnējā priekšlikumā par uh, legālo imigrāciju. Mēs to uzskatām kā centienu nodrošināt atklātību un skaidrību, lai padarītu Eiropas ekonomiku pievilcīgu spēlētājiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Es pateicos eh, Jakulinī kungām par sagatavoto dokumentu un jau iepriekš pateicos visiem tiem, kas eh, dos savu pienesumu šās pēcpusdienas diskusijās un turpināšu ungāru valodā. Dāmas un kungi, Ungārijas prezidentūra lieliski apzinās to, cik nozīmīga ir šī lieta, jo īpaši tas, kādā veidā tas ietekmēs Eiropas Savienības konkurētspēju un dalībvalstu konkurētspēju. Šim priekšlikumam ir pievienotā vērtība, kā jau es to norādīju ģenerāldirektora kungs, proti šādi mēs nākam klajā ar harmonizācijas pasākumiem. Mēs runājam par kopīgām definīcijām, kopīgiem kritērijiem darbinieku uzņemšanai, un viens no svarīgākajiem aspektiem, protams, ir mobilitāte Eiropas Savienības iekšienē. Padomē ir darba grupa, kas strādā pie migrācijas jautājumiem, un sarunas šobrīd norit ļoti intensīvi. Viens no svarīgākajiem jautājumiem dalībvalstīm ir tas, kā šī direktīva tiks īstenot praksē, kā tā tiks ieviesta. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai procedūra būtu vienkārša. Mēs runājam par ICT, bet mēs runājam arī par dalībvalstu administrāciju. Ir jādara viss iespējamais, lai dalībvalstīm uh, būtu pietiekami skaidrs, lai administrācija būtu skaidrs, kā īstenot šos pasākums. Un lielākoties eh, diskusijas padomē norit par mobilitāti. Priekšlikumā ir noteikumi par mobilitāti, un mēs esam uzsvēruši šos aspektus eh, diskusiju gaitā. Mūsuprāt, tas, kas ir dokumentā šobrīd, nav īsti viegli īstenojams praksē. Un strateģiski iemeslu dēļ mēs esam nolēmuši ieviest tādu kā kopīgu mobilitātes modeli. Pie tā šobrīd strādā padomas darba grupa, un es ar prieku informēju jūs par to, ka komisija atbalsta mūsu piedāvāto modeli. Šis modelis sastāv no diļām daļām. Vispirms mēs runājam par um, īsattālumu mobilitāti, te mums ir paredzēta pātrinātā procedūra, un no otras puses ir uh, lielāka attāluma mobilitāte. Vēl viens aspekts, pie kur mēs esam strādājuši, ir uzņemšanas kritērija. Šiem kritērijiem ir jābūt skaidriem, detalizētiem un precīziem. Tas ir svarīgi administrācijas pārstāvjiem, kam būs jāīsteno šī direktīva, ir jānodrošina tas, ka eh, tie dalība, tie eh, trešo valstu pilsoņi, kas ierodas Eiropas Savienībā un ar kuriem administrācija ir jāstrādā, ka tie atbilst šiem priekšnoteikumiem, kas izklāstīja direktīvā. Vēl viens svarīgs punkts ir noteikumi par atteikšanu un atļaujas neatjaunošanu. Arī šie noteikumi ir jāizstrādā ļoti precīzi, lai uh, šie noteikumi netiktu izmantot ļaunprātīgi, un tāpat arī, lai paredzētu attiecīgas sankcijas. Referents nav savā darba dokumentā pieminējis šo aspektu, tāpēc vēlējos to īpaši uzsvērt, jo mūsuprāt tas ir nozīmīgs. Priekšlikumā ir paredzēts arī kopīgs definīcijas, un uh, sarunās darba grupā izskrēja tas, ka dalībvalsts vēlas skaidrs definīcijas, precīzas definīcijas, uh, Un tāpēc mēs vēlamies garantēt to, lai ICT, kur ietap šīs direktīvas aptvērumā, lai viņiem tiktu paredzēta vienkāršot procedūru. Tālāk noteikti ir jādomā par sociālajiem jautājumiem. Jūs apzināties, ka šis ir ļoti komplekss jautājums, un mēs strādājam arī kopā ar darba grupu, kas strādā pie sociālajiem jautājumiem. Mūsu darba grupa ir aicinājusi uh, sociālo jautājumu darba grupu izstrādāt savu atzinumu. Mūsuprāt, tas ir nepieciešams mūsu diskusiju turpināšanai. Vēl papildus jautājums, par kur ticis runāt, ir ICT tiesības un arī tas, ko pieminēja ģenerāldirektors, proti um, tiesības uh, uz ģimeņu apvienošanos. Tie ir svarīgākie jautājumi, un Ungārijas prezidentūra paredz organizēt debates, balstoties uz eh, šiem noteikumiem. Mēs vēlamies vispārēju ieskatu par situāciju. Tas ir svarīgi gan ekonomiskiem spēlētājiem, gan arī dalībvalstīm. Mums ir jāpaturprātā abu pušu intereses un jāaizstāv abu pušu intereses. Un Ungārijas prezidentūra ņems vērā ne tikai dalībvalstu viedokli, bet ar interesi uzklausīs arī citas iesaistītās puses. Tā, piemēram, ieviešot dažādas grozījumus, mēs sastrādājāmies gan ar nākamo prezidentūru, polijas prezidentūru, gan arī ar citu, ar citu iestāžu institūciju pārstāvjiem. Un mēs noteikti arī cieši sekosim notikuma attīstībai šeit Eiropas parlamentā. Un ceru, ka mums būs laba sadarbība arī ar Eiropas parlamentu nākotnē. Paldies! Paldies Fadašī kundzei. Un tagad referente nodarbinātības komitejā Jakonsārī kundze. Lūdzu. Lielas paldies Lība komitejai par to, ka tā organizēja šo uzklausīšanu. Esmu iepazinusies ar, ar kolēģi Jakolini kungi sagatavoto darba dokumentu, ar lielu interesi izlasīto, un es piekrītu viņa novērojumiem un komentāriem vairākos punktos. Es domāju, ka mums izdosies veiksmīgi sadarboties nākotnē, un šī direktīva būs ar pievienoto vērtību Eiropai. Tāpēc, ka mums ir nepieciešams uzlabot konkurētspēju šajā novecojošajā kontinentā. Un viens no instrumentiem, kas ir mūsu rokā, rokās, ir izmantot imigrācijas sniegtās priekšrocības, aizpildot darba vietas. Es domāju, ka šis ir lielisks izējas punkts turpmākajām diskusijām, proti, ja mums izdodas vienoties par galvenajām idejām, kādas būtu jāiekļauj e, šajā direktīvā. Man būtu daži komentāri un daži jautājumi komisijai, un varbūt manis teikto komentēs arī citi. Uh, bez šiem te pozitīvajiem centieniem, kāda mums ir ieviešo direktīvu, manuprāt, vēl joprojām ir daži neatrisināti jautājumi. Bieži tiek teikts, ka galvenais, protams, ir detaļas. Un mans pirmais jautājums būtu, kāda ir saikne ICT un šai direktīvai? Ja es pareizi saprotu, tad nosūtītie darbinieki būtu, attiecībā uz nosūtītiem darbiniekiem būtu Tātad, ja es pareizi saprotu, tad nos, attiecībā uz nosūtītiem darbiniekiem šī direktīva netiks attiecināta, bet kāpēc tad jūs to pieminat? Un vai nebūtu vienkāršāk un skaidrāk? piemērot attiecībā uz viņiem tādu pašu uh, likumdošanu kā attiecībā uz vietējo darba spēku. Ja mm, nākamajā direktīvā, nākotnes direktīvā nav paredzēts uh, īpaša procedūra, mēs esam piedzīvojuši jau diezgan liels grūtības reglamentējot tos noteikums, kas attiec uz pārstāšanu vienu uzņēmumu ietvaros Eiropas Savienības ietvaros. Tāpēc es domāju, ka tagad mums būs vēl grūtāk īstenot noteikums attiecībā uz um, darbiniekiem ārpus Eiropas Savienības. Priekšlikumā ir teikts, ka dalībvalstis varētu piemērot labvēlīgākus noteikums attiecībā uz uh, darbiniekiem, kas ir pārcelt vienu uzņēmumu robežās, nekā attiecībā uz nosūtītajiem darbiniekiem. Man rodas jautājums, ko par to domā Eiropas kopienu tiesa, ņemot vērā to, ka šī te direktīva par nosūtītajiem darbiniekiem no minimuma direktīvas ir pārvērtusies par maksimumu dar, uh, direktīvu. Un nav īsti pareizi, ka ir paredzēts šāds te īpaši labēlīgs režīms. Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas ietvaros uh, komisija ir paredzējusi citu pieeju, acīm redzot, uh, attiecībā uz pārcelšanu vienu uzņēmumu robežās ir paredzēts īstenot arī to, kas ir nolīgumos uh, divpusējos nolīgumos. Citiem vārdiem sakot, es te saskatu zināmas pretrunas. Un mums vajadzētu visiem spēkiem izvairīties no tā, ka mēs pieņemam sliktu likumdošanas priekšlikumu. Es piekrītu arī Jakolino kungam tajā, ka mums ir jāskaidro definīcijas, ko nozīmē augsti kvalificēti eksperti Ir viena definīcija um, it kā neparastām uh, prasmēm, bet es domāju, ka tā nav pietiekami precīza un to ir iespējams plaši interpretēt. Mans jautājums, kā šī direktīva attieksies uz uh, aģentūra darbiniekiem, vai tā attieksies arī uz aģentūra darbiniekiem no trešajām valstīm? Un kāda būs attieksme attiecībā uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgt apakšlīgumu, jo mums nav nekāda noteikuma apakšlīguma jomā. Un kas būs atbildīgs tādā gadījumā, jo eh, šo apakšlīgumu noslēgšanā ir iesaistīti vairāk uzņēmumi? Un kā jau tas izskanēja iepriekš, eh, sankcija režīms, manuprāt, nav pietiekami stingrs, nav pienācīgs eh, kontrols mehānisms, kas būtu iekļauts šajā priekšlikumā. Ja komisijas mērķis ir bijis atrisināt kontrols jautājumu, gluži vienkārši ļaujot dalībvalstiem sadarboties, es domāju, ka tā ir pārāk naiva pieeja. Jo ir stipri jāšaubās par to, cik efektīvi būs šāda sadarbība dalībvalstu starpā un tādu uh, valstu starpā kā Eiropas Savienības dalībvalsts un, piemēram, Ķīna, jau Eiropas Savienības iekšienē šī sadarbība nedarbojas pienācīgi. Es piekrītu arī Jakolino kungam tajā, ka mums ir jāņem vērā pārcelšana vienu uzņēmumu robežās. Uh, kopienas iekšienē jāņem vērā arī ģimenes aspekti. Precīzāk jāformulē tā, tas, kā tas attieksies uz ģimenes locekļiem. Nu, vēl bez šiem komentāriem varu teikt, ka es ar prieku sadarbošos ar Jakolini kungu un pārējiem šīs komitejas locekļiem, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar kopīgajām kompetencijām, par kurām mēs jau esam vienojušies. Paldies! Paldies! Paldies Jākonsārī kundzei, kas ir nodarbinātības komitejas referente. Tagad mūsu rīcībā nedaudz laika diskusijām. Lūdzu, tie deputāti, kas vēlas piedalīties diskusijās, paceliet rokas. Romero Lopes kundzei vārds vispirms lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu jautāt komisijas pārstāvim sekojošo. Šajā direktīvas priekšlikumā, acīm redzot, jūs sakāt, ka tā ir atbilde uz vajadzībām. Vai runa patiešām būs par atbildi multinacionālo sabiedrību vajadzībām, kam vajag eh, pieņemt darbā augstākā līmeņa vadītājus vai darbiniekus citās valstīs? Mums vajag zināt, kāds ir pamat iemesls šai mobilitātei. Eksperti augstākā līmeņa vadītāji, kādi ir uzņēmumā, var tikt sagatavoti citās valstīs. Un kad viņi pārvietojas, tā ir izcelsmes valsts, kas ir apmaksājusi viņu apmācību un izglītību. Un nabadzīgām valstīm Tas ir veids, nu, kā savā veidā finansēt eh, kadrus, speciālistus, ko pēc tam pieņem darbā ārvalstu multinacionālās kompānijas. Vai tas nevar izraisīt domino efektu? Sava veida nabadzīgo eh, valstu mobilitāte bagāto valstu virzība, virzienā, kad nabagās valstis kļūst eh, vēl nabadzīgākas un bagātās vēl bagātākas. Uh, Eh, tas varbūt ir tāds iesācēja jautājums, bet es gribētu zināt, kāds ir uh, eh, pamata arguments attiecībā uz šīm multinacionālajām eh, kompānijām. Ungārijas prezidentūras pārstāve teica, ka tas ir komplicēts jautājums, es piekrītu, bet tieši tāpēc, ka tas ir komplicēts jautājums, vajag izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas un uzreiz izskatīt eventuālos perversos efektus, kāda varētu būt šai direktīvai Eh, runājot par pamatu direktīvu, es vienmēr uzskatu, ka tas ir tā nedaudz divdomīgi. Um, augstākā līmeņa darbinieki var ierasties no trešām valstīm, lai aizstātu vietējos. Viņi ir sagatavoti trešā valstī, izcelsmes valstī, un tad viņi ierodas pie mums, lai aizstātu mūsu kadrus. Uh, Nu, protams, mēs varam uh, nolemt, ka nenotiek uzņēmuma pārvietošana, ka uzņēmumi paliek uh, šeit, bet jautājums ir par cilvēkiem, kas ierodas no citurienes. Iespējams, ka te pastāv iespējas ekonomijai, uh, izmantojot šos trešo valstu kadrus. Es gribētu zināt, vai tas ir tas, kas realitātei notiek. Vismaz tā ir tāda iespēja. Uh, un neraugoties uz visiem piesardzības pasākumiem, kas ir 14. un 15. pantā, kad direktīvas aptvērums tiek definēts, es gribētu zināt, vai jūs izskatījāt iespēju izvairīties no šāda veida parādības. Vai negrodas risks, ka mēs pārsniegsim jūs minētos 4%, 4% kadru, uz kuriem attiecas šī pārvietošana uzņēmuma ietvaros? Manuprāt, šeit var divējādi lasīt šo situāciju. Ātrā procedūra, ģimeņu apvienošana, tas viss atbildīs kādai procedūrai. Jo galu galā, kas izsniegs šo ātro atļauju, kas atļaus ģimeņu ap atkal apvienošanu, tās būs dalībvalstis. Tātad. Es piekrītu, ja tas ir labi uzņēmumiem, labi, ja tas ir labi Eiropas konkurētspējai, bet vai tas nozīmē, ka tas uzlabos nodarbinātību Eiropas Savienībā? Paldies! Mūderkungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrīst daudz, kam, ko teica Jakulino kungs, iepazīstinot mūs ar darba dokumentu. Direktīvu nevajadzētu izmantot, lai uh, formulētu pašreizējo situāciju. Uh, bet eh, mums ir jāizmanto direktīva tādam nolūkam, kād, kādam tā ir domāta. Es tāpat domāju, ka mums ir jādomā par eh, šiem termiņiem attiecībā uz darbiniekiem un arī attiecībā uz eh, ģimenes locekļiem. Vairāki jautājumi. Kāda ir stažieru, ja praktikantu definīcija? Man pārsteidz šie skaitļi no īrijas, Spānijas par bezdarbu, kur tiek teiks, ka 40% universitāšu uh, diplomātu nevar atrast darbu. Es domāju, ka mums būtu jāatrod veids, kā mēs varētu uh, piespiest uzņēmumus nodarbināt vismir, vispirms vietējos darbiniekus, pirms tiek uzņemti darbinieki no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un Mēs šobrīd veidojam kopīgu pieeju, lai palīdzētu uzņēmumiem vienkāršāk darboties, veiksmīgi darboties Eiropas Savienībā. Un kā tas būs, ja mēs pieņemsim šādu režīmu, ja Vai, vai tas nozīmē, ka mūsu darbiniekiem būs tādi paši atvieglojumi, teiksim, ASV vai Brazīlijā, Krievijā un citās valstīs, tā dēvētajās BRICS valstīs? Paldies! Paldies tagad Ēnas skundze! Jā, vīšun bei der vorange. Jā, tāpat kā attiecībā uz iepriekšējo direktīvas projektu, arī šeit es vēlētos uzdot jautājumu, ko tad mēs īsti vēlējamies panākt, kādā virzienā mēs gribam iet. Vai mēs gaidām lielu, mazu vai vidēju pieaugumu attiecībā uz speciālistiem, uz speciālistu deficītu, uz augsti kvalificētu darbinieku deficītu. Vai tas ir mūsu mērķis, vai arī mēs vēlamies šeit panākt eh, vienlīdzību ar vietējiem darbiniekiem? Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt vēl šo jautājumu, ko tad mēs īsti vēlamies panākt ar šādu direktīvu. Daži jautājumi. Es uzskatu, ka daudzos aspektos šis dokuments ir nekonkrēts, neskaidrs, un tāds tas nedrīkstētu palikt. Vai pastāv Eiropas definīcija koncernam, vai jēdziens eh, koncerns tiek vienādi piemērots dalībvalstīs, vai arī pastāv šeit atšķirības? Es domāju, ka mums vajadzētu šeit eh, noteikt ierobežojumus, konkrēti noteikt robežas, par kādu uzņēmumu šeit ir runa. Tad eh, par profesionāliem darbiniekiem, par augsti kvalificētiem darbiniekiem. Speciālisti. Kas tad īsti ir speciālists? Vai tas ir tāds skolotājs, kurš ir pabeidzis universitāti, bet nav īsti strādājis šajā jomā? Vai arī uz viņu attiecas eh, šie, šī pārvietošanas iespēja? Par praktikantiem jau tika runāts. Es domāju, ka mums vēl vairāk eh, vajadzētu uh, skaidrāk pateikt, par ko tad īsti šeit ir runa. Wie stellt man sich das vor? Un der letzte Punkt, den ich habe, ist wie immer. Pēdējais punkts, ko es vēlējos pieminēt, uh, atlīdzība. Vai mums ir jānodrošina vienlīdzīga atlīdzība ar vietējiem darbiniekiem, kas strādā līdzīgos amatos? Bieži vien tas ir patiešām tāds ļoti interesants jautājums, kad mēs spriežam par šādiem tematiem. Ja pastāv tādas valstis, kurās nav noteikta minimālā alga, tad ir jāatcerās, ka, ja ierodas tādi darbinieki, kur tiek maksātas eh, ļoti zemes algas, kāda tad būs atlīdzība, kāda būs noteikuma uz atlīdzību. Paldies, eh, tika uzdoti vairāki jautājumi. Tagad pievērsīsimies atkal mūsu ekspertiem, kas atrodas šeit prezidijā. Vispirms došu vārdu mūsu referentam Jakolīno kungam ho ascoltato tutti gli interventi così come ho ascoltato le domande. Paldies! Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visu teikto jautājumus, un man rodas iespējas, ka ir dažas pārdomas, kas jāņem vērā. Sākšu ar beigām. Atsauce uz definīciju. Mēs jau eh, savā ziņojuma tekstā teicām, ka ir nepieciešami objektīvi kritēriji. Tas atbilst gan uzņēmēja definīcijai, gan arī citām kvalifikācijām. Šīs definīcijas ir vispārīgas un neapmierina vajadzību pēc skaidrības šai direktīvā. Runājot par mērķiem direktīvai, mēs veidojam vienotu satvaru attiecībā uz migrācijas plūsmām, ņemot vērā tirgus vajadzības, ja nav vajadzīgo resursu. Tas ir pietiekami skaidrs. Definīcija ir pietiekami skaidra. Runājot par nosūtīšanu, tiešām vajadzīgi zināmi precizējumi. Meldova kungs atsaucās uz ģimeņu apvienošanu. Un tā pati tēma tika minēta tikpat skaidri arī Jākonsāvi teiktajā, kurā es pateicos par atbalstu, ko viņi mums sniedz. Ehm, stažieru jautājums. Vajag būt stingrākiem, lai izvairītos no nesamērīguma, runājot par cilvēku resursiem, kas nāk no nabadzīgajām valstīm un ierodas bagātākajās valstīs. Uh, Eh, nu, šeit runa nav par pārcelšanu, runa ir par nosūtīšanu drīzāk īpaši kvalificētām personām, kas nāk no trešām valstīm, kas noteiktā laika posmā var tikt izmantoti kādos projektos vienā uzņēmuma ietvaros, pat ja arī šie uzņēmumi atrodas dažādās Eiropas Savienības valstīs. Es domāju, ka dažas lietas jādefinē skaidrāk. Turklāt ir arī secīgi pasākumi šodien. Vēl ir tikai ielikti pamati mūsu diskusijām, kas varētu būt garākas, un tas viss tiks ņemts vērā. Paldies, un tagad mans ir visīkums. Jā, paldies. Tad, kad tika uzsākts koplēmuma procedūra, kad tika uzsākt man, man koplēmuma procedūra, manuprāt, svarīgākais, ko komisijai būtu jādara, ir ieklausīties un palīdzēt. Es domāju, ka priekšlikums bija pietiekami skaidrs, tīri noteikumu ziņā, bet mums ir jāsaprot arī, kāda ir vienošanās, kas ir jāpanāk starp parlamentu un padomi. Un es domāju, ka koplēmums. mums ir koplājuma procedūra pilnībā jāizprot, lai mēs to varētu pilnvērtīgi izmantot. Es vēlētos teikt, ka mums ir jāsaprot vispirms, kas tad ir šī priekšlikuma pamatā. Šī, šis priekšlikums varētu būt it kā ar nulles ietekmi, bet šis, šī priekšlikuma mērķis ir atvieglot personāla organizāciju, izmantojot trešo valstu pilsoņus, tātad vienu uzņēmumu robežās. Un tāpēc mēs varam atsaukties uz nosūtīto darbinieku direktīvu tīri priekšnoteikumu ziņā, bet mēs nevaram nu, piemērot direktīvu, tāpēc ka e, te e, ir pavisam cits subjekts. Ja kādai no dalībvalstīm ir šaubas Mēs, protams, varam to pārdomāt, bet mēs nevaram sākt ar tirgus testu. Mēs cenšamies identificēt personu kategorijas. Bieži vien šīs kategorijas ir diezgan neskaidrs. Piemēram, runājot par stažieriem un speciālistiem, bet varbūt neatiecībā uz citām kategorijām, kas ir definētas starptautiskajā mērogā. Un pēc tam tiek veikts tests, lai identificētu, kāds, ir, kāda ir funkcionējošā saikne, kāda ir attiecīgajai personai, teiksim, vienā uzņēmumā, vienā noteiktā vietā. Tas nav tirgus tests, tas ir tests, kas tiek īstenots, lai pārbaudītu, vai e, šī te pārvietošana ir saskaņā ar aptvērumu, jo pretējā gadījumā tā ir ļaunprātīga izmantošana. Un tā kā te nav paredzēta pilnīga harmonizācija, bet ir paredzēts uh, tīri funkcionāls tests, tad mēs nevaram paredzēt tādu definīciju, ar kur tiktu ap, tikt aptverts pilnīgi viss. Bet, ja procedūras ietvaros mēs secinām, ka tas var novest pie ļaunprātīgas iz, izmantošanas, tad, protams, mums kaut kas ir jādara bet uh, ideja ir pavisam skaidra. Mums ir jāsaglabā zināma elastība. Vēl viens aspekts ir 12 mēneši iepriekšējā darba tests, kuru var vai var attiecīgi pieprasīt dalībās. Bet kāpēc mēs to pieprasam? Tas ir saistīts ar vēl kādu klauzulu, proti uzņēmumu pieņemt plānu, lai nevarētu to attiecīgi paredzēt. Un dalībvalstī transponējot noteikumu ir e, tiesības to organizēt citādi. Mēs runājam par direktīvas tekstu, bet e, redzēsim, kā tas attiecīgi tiks transponēts dalībvalstīs. Bet te vienmēr ir šī, šis dinamiskums paredzēts. Mēs nevaram reglamentēt uzņēmumu iekšējo izvēli. Mēs esam kaut kur pa vidu. Mēs, eh, mums ir jādomā arī par to, kāds būs priekšrocības uzņēmumiem un kādas būs priekšrocības mums. Un mērķis ir panākt to, lai uzņēmumi, kuri investē Eiropā, rada ekonomiskās aktivitātes, darba vietas, lai šie uzņēmumi varētu pienācīgi darboties, izmantojot pašu resursu šajā nolūgā. Un izmantot šos resursus, baudot priekšrocības, kādas mēs attiecīgi paredzam. Mums ir jāsaprot, kurš no tā iegūs. Un nevajadzētu būt tā, ka šis priekšlikums eh, kropļo konkurenci un rada negodīgs noteikums. Mēs tieši to vēlamies panākt, eh, lai nebūtu negodīga konkurence ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Un Eiropas Savienības preferences klauzula ir jā, jāņem vērā, lai uh, mēs direktīvā paredzētu arī šo noteikumu. Runa nav par to, lai radītu jaunas darba vietas, bet mēs runājam par ko citu. Tāpēc jau šis priekšlikums ir saistīts ar imigrācijas jautājumiem, lai palīdzētu um, ieņemt attiecīgās darba vietas darbiniekiem, uz kuriem tas attiecas. Tāpēc lūdzu iepazīstieties ar galvenajām pāntiem un galveno argumentāciju. Tālāk, uzņēmuma definīcija. Protams, ka nav šādas vienotas definīcijas. Direktīvā pašā ir šāda definīcija, lai vismaz kaut kādā veidā ierobežot to. Mums nav Eiropas kopienas likumdošanā vienotas definīcijas un redzēsim, kā tas tiks uh, eh, tūkots attiecīgi, ka dalībvalsts uh, eh, transponē šos noteikumus. Ja terminoloģija dažkārt nav pietiekami skaidra, tad uzņēmumam būs grūti piemērot visus šos noteikumus. Mums ir jādomā par mērķi, noteikumiem un no, tātad noteikumiem, kas ir jāpiemēro. Ja tāpēc ir nepieciešams šis tests. Mūsu mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm tikt ar to galā, jo šo darbinieku mērķis nav konkurēt ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc arī mums ir šis funkcionalitātes tests, lai izvairītos no tā, ka uzņēmumi apiet noteikumu, kas paredz algot darbinieks vispirms Eiropas Savienībā. Protams, ka šo sistēmu vēl varētu uzlabot, bet es domāju, ka daudzus jautājumus mēs varam atrisināt jau ar pašreizējo nostāju. Paldies! Paldies, un tagad vārds vadā šī kundzei. Liels paldies! Arī es vēlētos pateikties jums par komentāriem un par to, ka uzdevāt pavisam konkrētus jautājumus, kas izskanēja diskusiju gaitā. Arī padomē. Arī mēs diskutējām par to, ka ir nepieciešama skaidra un precīza definīcija direktīvā lai atvieglot tās īstenošanu un lai nodrošinātu atklātību ICT un tāpat arī dalībvalstu administrācijai. Un, protams, ka ir jautājumi, kas saistīti ar sociālajām tiesībām. Par tiem šobrīd rūpīgi diskutē sociālā jautājuma darba grupa. Viens specifisks komentārs izskanēja. Manuprāt, to būtu vērts pieminēt par šo ekspertu pievilināšanu no nabadzīgajām valstīm. Es domāju, ka šīs direktīvas mērķis ir panākt to, lai būtu speciālisti, kas strādātu uz ierobežotu laiku Eiropas Savienībā pildītu specifiskus pienākumus un pēc tam atgrieztos izcelsmes valstī. Šī gadījumā mēs te nesaskatām risku, ka varētu um, tikt noplicināt nabadzīgo valstu resursu, atvilinot viedos prātus uz Eiropu. Es katrā ziņā pateicos jums par komentāriem un vielu pārdomām, un mēs sekosim arī diskusijām turpmāk, cieši sadarbojoties ar Eiropas parlamentu un visām iesaistītajām pusēm. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad noslēgumā vārds Jakonsārī kundzei. Lielas paldies! Un paldies komisijai! par konstruktīvo pieeju. Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies uh, rast labu risinājumu. Es domāju, kas attiecas uz definīcijām, tad tās mums vēl ir jāprecizē. Nav labi, ja mēs esam tik ļoti fleksibli noskaņoti, tik plašas definīcijas, jo tas nozīmē, ka m, mm, daudz darba būs Eiropas kopienu tiesai. Tiesai būs jālem politiķu vietā. Kas tad ir domāts ar šiem noteikumiem? Es domāju, ka ir jau viens risinājums. Proti, pieturēties strikti pie gads formulējuma, jo tas ir ticis uzskatīts par pietiekami precīzu. Tas jāņem vērā. Es piekrītu jums, eh, šis jautājums par smadzeņu noplūdi ir ļoti svarīgs bet es nezinu, vai šis ir īstais gadījums, lai to pieminētu. Iespējams, ka tā būs, šī būs situācija, kurā ieguvēji būs visi. Gan tie cilvēki, kas ieradīsies Eiropā, lai strādātu, jo pēc tam viņi atgriezīsies mājās un turpinās strādāt. Iespējams, būs pat paaugstinājuši savu kvalifikāciju. Bet katrā ziņā paldies jums par to, ka mums izdevās precizēt kopīgo gaisotni, kopīgās idejas, un mums ir jācenšas sagatavot pēc iespējas precīzāku direktīvu. Diemžēl mums ir daudz sliktu piemēru tam, kā Eiropas likumdošana nav pietiekami precīza. Paldies! Paldies! Tas arī šķiet būs viss pirmās eh, pēcpusdienas sesijas ietvaros. Tagad varam uzsākt otro sesiju. Sāksim tūdaļ pat, lai neaizkavētos, jo mums pēcpusdienā vēl paredzētas divas sesijas. Paldies visiem pirmās sesijas dalībniekiem. Thank you. Thank you for the contribution. Gracias. Gracias. Okay, thank you. Thank, thank you. you. Thank you so much. And, uh, happy Easter. The same to you. The same to you. We thank, we thank... Mēs pateicamies, kā jau es minēju, iepriekšējiem uh, sesijas dalībniekiem, kas izteicās uh, šīs sesijas ietveros. Which are just now living. Viņi pašlaik eh, iet prom no prezidija. Vēlētos viņiem novēlēt priecīgas lieldienas. Un tagad mēs apsveicam otrās sesijas dalībniekus. Good afternoon. Good to have you here. Good to have you here. Ecco, ecco, ecco. Eh? Ci sbrighiamo subito. We're proceeding, as I said, to the second session. Kā es teicu, uzreiz ķersimies klāt otrajai sesijai, un eh, tajā piedalīsies eh, sociālo partneru pārstāvji. Citas interesētās puses. Šie pārstāvi paudīs savu viedokli par komisijas priekšlikumu un par referenta darba dokumentu. Esam uzaicinājuši pirmkārt Eiropas Arotbiedrību konfederācijas eh, un Eiropas biznesa konfederācijas eh, pārstāvjus. Tāpat arī esam uzaicinājuši Eurokadrs organizāciju. Tā ir Eiropas profesionālā un vadītāju personāla asociācija, un arī mēs uzklausīsim Permits eh, Foundation, atļauju fonda pārstāvi. Šī ir organizācija, kas nodrošina starptautisko darbinieku ģimenes locekļu uzturēšanos un dzīvi. Vispirms dosim vārdu Vipkei Varnekai. Viņa ir uh, Eiropas arotbiedrību konfederācijas juridiskā eksperte. Lūdzu, dodu jums vārdu, un jums ir atvēlētas apmēram 5 minūtes, tā lai mēs varētu pabeigt mūsu darbu laikā. Paldies! Kā jau šorīt eh, tika teikts, runājot par sezonas darbiniekiem, kā jau jūs redzat, mēs saskatām šeit. Eh, Var... Šīs problēmas ir gan saturiskas, gan arī saistītas ar sīkākām detaļām. Tādos principiālos jautājumos mēs saskatām darba tirgus fragmentāciju. To jau no rīta norādīja mans kolēģis. Tiek veidotas dažādas darbinieku kategorijas. Mēs uzskatām, ka ar šo priekšlikumu mēs veicināsim negodīgu konkurenci, un tas grauj arī vienlīdzīgas attieksmes principu. Tāpat arī tiek samazināta sociālo partneru sarunvešanas kapacitāte. Tieši tāpēc mums ir šādas prasības attiecībā uz priekšlikumu. Es detalizēti izteikšos tikai pāra mūsu galvenajām prasībām. Pirmais punkts - mēs vēlamies dubulto tiesisko pamatu. Protams, Imigrācija ir pareizs tiesiskais pamats, bet mēs vēlētos, lai arī sociālā joma tiktu iekļauta kā tiesiskais pamats. Jūs nevarat noliegt, ka šī direktīva ietekmēs darba tirgu. Tas nav tikai instruments, kas nosaka iebraukšanu un uzturēšanos kādā dalībvalstī. Te ir runa arī par instrumentu, kas definē šo darbinieku tiesības. Man ir jāatzīst, ka iepriekšējā sesijā mani pārsteidza tas, ka mēs ļoti maz runājam par pašiem darbiniekiem, mēs vairāk izsakāmies par uzņēmumiem. Mūsu galvenās prasības ir vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija. Jūs varat iedomāties, ka tas noteikti ir 14. pāns, kas mūs visvairāk uztrauc, jo tur ir runa par tiesībām. Mēs saskatām divas problēmas šajā pāntā. Te ir runa par to, ka šie pārceltie darbinieki vienu uzņēmumu ietvaros tiek uztvērti par nosūtītajiem darbiniekiem. Ja ir runa par vienlīdzīgu attieksmi šajā direktīvā, tad šī vienlīdzīga attieksme attiecas uz vienu darbinieku kategoriju, tātad uz nosūtītiem darbiniekiem, kas eh, pēc eh, Eiropas kopienu tiesas spriedumiem Eiropā jau tā ir slikti aizsargāti. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī atsauce ir jāsvītro. Otrais, par ko mēs uztraucamies, ir atsaukšanās uz universāli piemērojamiem kolektīvajiem līgumiem. Šī definīcija atkal nāk no nosūtīto darbinieku direktīvas. Mēs uzskatām, ka arī šeit ir vajadzīgs svītrojums. Mēs vēlamies, lai šie viena uzņēmuma ietvaros pārceltie darbinieki varētu izmantot visos līmeņos eh, šos kolektīvos līgumus, kā tas tiek atļauts nacionālajā sistēmā. Ir jānodrošina sociālo partneru autonomija dažādās sociālās sistēmās. Pārējās problēmas, ar ko mēs saskaramies, ir uzņemšanas kritērija. Te ir runa par 12 mēnešu darbu pēc pārcelšanas Un mēs uzskatām, ka tam vajadzētu būt dalību valstu pienākumam, te nedrīkstētu būt runa par izvēli. Es eh, ļoti priecājos, ka ieraudzīju to arī referenta uzmetumos. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs 12 mēnešu laika periods, lai nodrošinātu normālas darba attiecības. Kā jau es minēju iepriekš, tas noteikti jūs nepārsteigs, mūs uztrauc arī definīcijas jautājums, ir īpaši runa par speciālistiem un vadītājiem. Taču mans kolēģis no Eurokadras organizācijas runās par to detalizētāk. Mums šeit ir vajadzīgi ierobežojumi. Mēs redzam, ka direktīvas aptvērums ir pārāk plašs. Mani uztrauca tas, ka pārsteidz tas, ka mans ir vīzīkungs uzskata, ka šī direktīva attiecas uz multinacionāliem uzņēmumiem. Nekur direktīvā nevar atrast atsauci, ka būtu iekļauts ierobežojums attiecībā uz uzņēmumā apmēriem, uz tā izmēru vai uz nozari, kurā tas strādā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz celtniecības nozari, tad tie ir lūguši, celtnieki ir lūgušie, lai viņus izslēdz no šīs direktīvas, jo uh, Viņi uzskata, ka šajā celtniecības nozarē šī direktīva neko labu nedos. Tas tika darīts kopīgi ar sociālajiem partneriem. Pēdējais, ko es vēlētos uzsvērt, es šeit neredzu efektīvu kontrols mehānismu un sankcijas. Ja arī ir runa par Jakolīno kunga darba dokumentu, es gribētu teikt, ka mēs piekrītam daudziem punktiem, bet mēs šeit neredzam savas divas galvenās prasības kas, kā jau es teicu, attiecas uz darbinieku tiesībām, 14. pants, un arī ļoti problemātiskā saiknē ar nosūtīto direk darbinieku direktīvu. Paldies arī par to, ka iestrikt ievērojat laiku, saka priekšādētājs, un tagad dosim vārdu jau otro reizi šodien. Man ir liels gods sveikt šajā sesijā Sverkeru Rudebergu. Viņš ir imigrācijas un brīvsdaru spēku apretes grupas priekšsēdētājs. Business Europe organizācijā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, tā ir tā taisnība. Man ir tas gods pārstāvēt Business Europe, kas ir Eiropas sociālais partneris uzņēmēja darbības jomā. Te ir runa par uzņēmumiem un organizācijām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka mēs pārstāvam Eiropas uzņēmumus. Es atgriezīšos pie šī jautājuma, tad, kad es eh, runāšu par eh, no darbinieku nosūtīšanu no uzņēmumiem ārpus Eiropas. Es uzskatu, ka pastāv samulsums attiecībā uz to, par ko īsti runā šī direktīva un par to, kas īsti ir viena uzņēmuma ietvaros eh, pārvietoti darbinieki. Ir jārunā, ka Šī direktīva attiecas uz kvalificētiem darbiniekiem, kuriem jau ir darba līgums. Un laika periods, uz ko tas attiecas, ir tas, kurā tie strādā Eiropas Savienībā. Un viņi savu darbu arī saglabā. Tieši tāpēc ir ļoti pareizi, ka komisija saka, ka nosūtīto darbinieku direktīvas nosacījumi būtu jāpiemēro. Līdzība ir tāda, ka šis darbinieks jau strādā, viņam jau ir darba attiecības, kuras tas saglabā arī pēc tam, kad tas aizbrauc no dalībvalsts. Protams, ka nosītīto darbinieku direktīva netiek piemērota ārpus Eiropas Savienības un netiek piemērota arī pakāpojums sniegšanā. Tāpēc es domāju, ka tas ir pareizi. Ja Eiropas Savienībā ir šādi noteikumi par nosūtīto darbinieku tiesībām, tad es uzskatu, ka šāda darbinieka aizsardzība ir adekvāta un nepieciešama arī, ja ir runa par eh, darbinieku pārcelšanu ārpus Eiropas Savienības vienu uzņēmumu ietveros. Es vēlētos atgādināt, ka te ir runa par augstākā līmeņa darbiniekiem, par prasmīgiem un kvalificētiem darbiniekiem. Mums ir jādomā par viņu tiesību aizstāvību. Ja viņi uzskatīs, ka darba nosacījumi nav pietiekami, tad viņi vienkārši nebrauks uz citu valsti. Uzņēmumi nepārceļ darbiniekus tāpēc, ka tas būtu lēti. Tas nav lēti. Ir ļoti dārgi pārcelt eh, cilvēkus no vienas valsts uz otru. Te nav runa tikai par ceļošanu, par mājokļiem tā tālāk. Te ir daudz citu vajadzību. Uzņēmumi to dara, tāpēc, ka tas ir vajadzīgi, tāpēc, ka tas ir noderīgi uzņēmumam, tāpēc, ka šajā uzņēmumā ir organizācija, kurai tas ir nepieciešams. Kā jau jūs slaidā redzat, zināšanas attiecībā uz to, kā tās tiek definētas direktīvā, te nav runa par izglītību. Te ir runa par speciālām zināšanām konkrētajā uzņēmumā, par tādu, tādām zināšanām, kas ir orientētas uz tirgu, sistēmu, produktu vai klientu. Un tas norāda, ka vislabākā izvēle ir tieši pārcelt šo darbinieku uz laiku darbam kādā citā valstī. Kā jūs teicu, tas nebūtu nav tik labi, tas ir ļoti dārgi, bet tāds ir labākais risinājums īstermiņa darbam. Atbildot eh, kolēģiem no arotbiedrībām, eh, multinacionāli uzņēmumi netiek izmantot, šāds vārds netiek izmantots direktīvā. Te ir runa par trešās valsts pilsoņa īstermiņa pārcelšanu uz darbu kādā citā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstīs. Tāpēc es uzskatu, ka te ir runa par multinacionālu uzņēmumu. Mums vajadzētu atcerēties, ka nav jēgas spriest, vai tas ir Eiropas, Indijas vai ASV uzņēmums. Nav jēgas domāt par uzņēmuma identitāti vai nacionalitāti. Te ir runa par to, ka Eiropas uzņēmumiem ir filiāles ārpus Eiropas Savienības, tāpat kā, piemēram, IBM, uzņēmums var nosūtīt savus darbiniekus uz Eiropas Savienību. Te ir runa par zināšanu pārcelšanu, un zināšanas ir patiešām ļoti svarīgas. Tās var nodrošināt lielas izmaiņas globalizētā pasaulē. Mēs redzam, ka Eiropas uzņēmuma pārstāvji saskata ļoti lielu priekšrocību tajā, ka mēs varam nosūtīt eh, uzņēmu darbiniekus Eiropas Savienības iekšienē. Ir grūti saskatīt, kā tieši tas ietekmēs skaitļus, kāda būs statistika attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Es nedomāju, ka šī skaita izmaiņas būs īpaši nozīmīgas, ka tās kaut kādā veidā uh, mūs ietekmēs. Ja mēs saņemsim to, kas ir ieteikts direktīvā, un te ir runa ne tikai par procedūru harmonizēšanu un pātrināšanu, bet arī par iekšējas mobilitātes nodrošināšanu Eiropas Savienībā, tad šajā gadījumā, tāpat kā lielākajā daļā gadījumu, kad ir runa par priekšlikumiem juridiskajā jomā, tad šis iekšējais Eiropas Savienības aspekts ir pats svarīgākais iemesls. Šis ir tas īstais pamats, kas dotu pievienoto vērtību. Tas ir ļoti sarežģīti, tas skār dalību valstu suverenitāti, bet es varu apgalvot, ka tas patiešām būs ļoti vērtīgi Eiropas uzņēmumiem. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt turpmāko konkurētspēju Eiropai un Eiropas uzņēmumiem. Iepriekšējā krīze jau parādīja, kas eh, notiek, ja tas netiek darīts. Attiecībā uz eh, laika ierobežojumiem, tad eh, jūs varēsiet paskatīties uz pēdējo slaidu šajā PowerPoint prezentācijā, kas ir izplatīta arī drukātā formā, un tur jūs varēsiet iepazīties arī ar Business Europe nostāju. Liels paldies par to, ka man uzklausījāt, Un eh, pēdējā sesijā būs daži ļoti interesanti piemēri, ko sniegs Koks kungs un Nivsar Karas kungs, eh, un viņi pastāstīs, kā tieši uzņēmumi jūt šo ietekmi. Tiešām palieciet un uzklausiet manus kolēģus. Paldies! Mēs redzējām, ka jūs izmantojat PowerPoint prezentāciju, tāpēc eh, jūs runājāt vienu minūti ilgāk. Tagad pievērsīsimies pēdējiem runātājiem, un tas ir eh, Mišels Patārts, viņš ir Eirokadras pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu franču valodā. Atvainojos. Cienītās dāmas, godātie kundi, eh, labdien visiem! Es sveicu uh, Libai komiteju un pateicos tai, ka mēs esam uzaicināti šajā svarīgajā jautājumā, lai prezentētu Eiro kādu, kas ir Eiropas atzīts sociālais partneris, aktīvs, kas apkopo apmēram 6 miljonus augstākā līmeņa kadru Eiropā, jo mēs pārstāvam 30 Eiropas valstis, un lielākā daļa no Eiro kadru pārstāvjiem uh, ir guvuši ļoti svarīgu izglītību un eh, ieņem atbildīgus amatus, un tāpēc uz viņiem tiešā veidā attiec šie Eiropas direktīvas projekta idejas. Um, Eiva kad iestājas par mobilitāti, personāla mobilitāti, augstu kvalificētu personāla mobilitāti, kam ir talants un zināšanas, kā arī par karjeras attīstību šiem cilvēkiem. Eirokadra uzskata tāpat, ka Mērķis, kas ir šajā direktīvas priekšlikumā, principā ir pareizs, proti vienkāršot un pātrināt procedūras starp dalībvalstīm, lai varētu pārvietot uh, augsti kvalificētus darbiniekus, kas ir nepieciešami citās vietās uzņēmumā. Tomēr no eiro kādu viedokļa nepieciešami būtiski grozījumi komisijas priekšlikumā, lai tā kļūtu būtu funkcionālāka gan no uzņēmumu, gan no darbinieku viedokļa raugoties. Ļaujiet man izteikt dažas piezīmes pēc būtības. Vispirms, eiro kādu pārstāvi labi zina, ka liels skaits darbinieku tuvākajos gados dosies pensijā un, diemžēl, jaunie Uh, jauniešu, izglītot jauniešu skaits Eiropā nav pietiekams, lai aizstātu tos, kas ir dzimuši starp 1950. un 65. gadu. Tātad šajā ziņā direktīva ir acīm redzami nepieciešama. Diemžēl debates par šo projektu ir vissliktākajā brīdī, ņemot vērā dziļo sociālo krīzi, kas skar Eiropu. Uh, jaunie diploma ieguvēji bieži vien ir upuri, jo nevar atrast stabilu darbu, vai arī viņu diplomi netiek pienācīgi novērtēt viņus uzņemot darbā. Es Gribētu teikt, ka šo iemeslu dēļ un īstenojot šo direktīvas projektu mēs gūsim būtisku ietekmi uz jauno izglītotu cilvēku nodarbinātību Eiropā, nepieciešams, lai viņu intereses tiktu ievērotas, un vienalga, vai viņi ir vai nav Eiropas Savienības pilsoņi. Tagad forma. Eiroķadra piekrīt atzinumam, kas iesniegts uh, 4. 5. Uh, maijā Eiropas uh, sociālo lietu komitejā. Uh, Eh, es te nerunāšu pat par vienlīdzīgu attieksmi, to, to protams, ir runāts, ne arī par direktīvas par darbinieku pārvietošanu, eh, kas mūsuprāt pēc Eirokēta domām būtu jāpārraksta. Es te runāšu par problemātiku, kas attiecas uz dažām definīcijām, eh, tos tā pirmās nodaļas trešajā pantā menedžera definīcija sākotnēji atbilst tikai augstākajam vadītāju līmenim, bet paplašinot definīciju un attiecinot to uz visiem darba ņēmējiem, kas uzrauga savu līdzdarbinieku darbību un kur funkcijās ietilpst darbā pieņemšana vai atlaišana, tas stipri pārsniedz tikai vadošos darbiniekus, paplašinot to, tos, ko Francijā sauc par vadošajiem kadriem. Mēs no savas puses gribētu, lai definīcija aprobežotos tikai ar pašiem vadošiem darbiniekiem. Runājot par speciālistiem, Eirok jādara uzskata, ka definīcija var attiekties ne tikai uz visiem, kas ir uzskatām par ekspertiem, bet arī uz tehniskajiem darbiniekiem, ja vien viņiem ir uh, li diploma līmenis, kas atbilst vismaz uh, licenciātam, eh, kas ir pirmais eh, augstākās izglītības līmenis. Eh, šī definīcija pašreizējā stāvoklī ļauj būtisku darbinieku skaita pārvietošanu uzņēmumā, kas neatbilst varbūt tam, ko direktīva gribētu pieļaut. No šī viedokļa raugoties, mēs ceram, ka Eiropas parlamenta komiteja un organizētās debatas ļaus precizēt definīciju. Runājot par stažieriem, definīcija ir vēl nenoteiktāka, ja mēs ņemam vērā lielās atšķirības, kas pastāv stažiera statusam dažādās uh, Eiropas Savienības pat dalību valstīs dažādās valstīs. Stažieris var būt vai nu cilvēks ar diplomu, kas pilnveido savu zināšanas uzņēmumā, vai arī gluži otrādi students, kas gatavojas tikai diploma aizstāvēšanai un uh, attiecīgi stažēšanās uzņēmumā kalpo diploma sagatavošanai. Vēl jau vairāk dažādās valstīs nodarbinātības un atalgojuma apstākļi ir stipri atšķirīgi augstākajiem vadot, vadītājiem. Eh, nu, šajā direktīvā eh, runāt par sagatavošanu, mums, prāt, tas nav īsti eh, pareizi. Mēs uzskatām, ka par to būtu jārunā atsevišķā dokumentā saistībā arī ar Erasmus programmu. Paldies par jūsu uzmanību. Praktiski iekļaujoties laikā. Now, now we are. Tas ar laiku bija ļoti labi. Mrs... Un tagad vārds Katlīnai Vandervilks kundzei, kas ir Permits Foundation valdes locekle. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, paldies par šo iespēju piedalīties jūsu diskusijās par uh, darbinieku pārcelšanu vienu uzņēmumu robežās. Permits Foundation uh, vārdā es vēlētos runāt par diviem aspektiem. Vispirms par ģimenes locekļiem un viņu piekļuvu darba tirgumu un otrkārt darba laiku, uh, otrkārt termiņu, kur laikā būtu jāskat viņu pieteikumu. Es pateicos par to, ka šie jautājumi ir iekļaut arī darba uh, dokumentā un es ceru, ka man sniegtā informācija palīdzēs jums pieņemt uh, lēmumu. Permits Foundation ir mm, bezpeļņas organizācija, kas mm, palīdz uzņēmumiem visā pasaulē. Mūsu sponsori ir 40 eh, starptautiskie uzņēmumi un publiskā sektora organizācijas, mm, kas nodarbina vairāk nekā 2 miljonus darbinieku un apmēram pusi no tiem strādā Eiropā. va, ne vairāk kā 1% eh, darbinieku pārsūtīšanas visas pasaules mērogā ir ārpus Eiropas Savienības. Tas ir ļoti neliels skaits. Ja mēs eh, padomājām par to, tra, eh, par to kādu zināšanu, prasmi un tehnoloģiju nodošanu, tas ļauj īstenot Eiropai un arī visas pasaules ekonomikai. Mēs īpaši vēlētos uzsvērt to, ka tad, kad darbinieki tiek nosūtīti starptautiskajā mērogā, bieži vien politika, kas tiek attiecināt uz eh, eh, ģimeni, gal galā ir izšķirošais, jo īpaši šobrīd, eh, tad, kad bieži vien arguments par partneru iespējām strādāt ir izšķirošais. Permits Foundation aicina jūs papildināt 15. pantu ar grozījumiem. Vispirms mēs vēlētos jaunu klauzulu, kas piešķirtu nekavējošu piekļuvi darba tirgu un pavadošiem ģimenes locekļiem. Mēs vēlētos, lai tas būtu kā, paras, kā vienkārši paziņojums eh, direktīvā vai arī saskaņā ar eh, zilās kārtas direktīvu. Un otrkārt, ģimenes locekļiem būtu jāpiešķir uzturēšanās atļauju šo pašu 30 dienu laikā, kā attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas tiek pārcēti uzņēmuma robežās. Lai arī varbūt praktiski apsvērumu dēļ ģimenei bieži vien e, ir vieglāk ierasties vēlāk, piemēram, bērniem ir jāpabeidz mācības attiecīgā mācību gadā, tomēr labāk, ja e, darbinieki tiek pārvietot vienlaikus e, kopā ar ģimenēm. bieži vien darbinieki tiek nosūtīti nevis no savas izcelsmes valsts, bet gan no kādas citas valsts, kurā jau šis darbinieks ir ticis eh, nosūtīts. Un iespējams, ka darbinieks no ASV ierodas eh, Eiropā caur Hongkongu vai Dubai. Un iespējams, ka eh, šajā valstī Darbinieku ģimenes locekļiem nav tiesību uh, dzīvot kopā ar šo darbinieku, un tāpēc svarīgi nodrošināt šīs tiesības Eiropā. Kas attiecas uz eh, partneru piekļuvi darba tirgumu, te es vēlētos runāt par starptautiskajām perspektīvām. Šobrīd apmēram 20 uh, eh, valstis visā pasaulē ļauj uh, darbinieku ģimenes locekļiem piekļūt darba tirgumu tā skaitā 11 valstis Eiropas Savienībā. Ja Eiropas Savienība um, kopumā neatbalstīs šo starptautisko praksi, tā zaudēs uh, starptautiskajā konkurencē, piesaistot uh, pasaules mēroga talants un attiecīgi zaudēs arī savas ekonomiskās pozīcijas. Arī no um, vienlīdzīgu tiesību un sociālos perspektīvas viedokļa ir svarīgi atzīt to, ka 85% ģimenes locekļi, jeb partneri ir tieši sievietes, un tāpēc tas neproporcionāli ietekmē sievietes, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kur sievietēm nav nepiekļuvs darba tirgum, nepiekļuvs um, um, tātad sabiedriskiem, ja publiskiem līdzekļiem, un uh, ir 79. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pre, pret tiem cilvēkiem, kas likumīgi uzturas Eiropas Savienībā. Bet, ja šiem darbiniekiem, atļ, ja šiem ģimenes locekļiem atļaut piekļūt darba tirgumu, viņi varētu uzturēt uh, savas prasmes līmeni un attiecīgi uh, turpināt piedalīties cirkulārajā migrācijā, par kur tika runāts jau iepriekš, un palīdzēt savām izcelsmes valstīm. Permits Foundation ir pierādījumi arī, kas iegūts starptautiskos pētījumos, iesaistot 3000 pavadošās personas. Šie pētījuma rezultāti parāda, ka darbinieki uh, bieži vien atsakās no iespējas tikt pārvietotiem uh, uz citu valsti, tāpēc, ka viņi nevar um, pārcelties ar ģimeni. Seš, gandrīz 60% saka, ka viņi nekādā gadījumā nepārceltos uh, vienu uzņēmumu robežās uz citu valsti, ja nav iespējams pārcelties ar ģimenes locekļiem. Un šī situācija vēl sāsinās, ņemot vērā um, demografiskos aspektus. Mēs tāpēc secinājām arī, ka lielākā daļa um, partneru, kurš strādāja, um, secināja, ka tas pozitīvi ietekmē gan viņu labklājību, gan ģimenes labklājību un ģimenes situāciju kopumā. Es vēlētos um, dalīties vienā Piemērā, tas ir komentārs, kur saņēm, saņēmām no kādas sievas, kas varēja atgriezties darba dzīvē pēc tam, kad bija pavadījusi savu vīru apvienotajā karalistē. Viņš uh, strādāja piecus gadus citā valstī. Viņa teica, tad, ka, tagad, kad es atgriežos e, darba dzīvē, man ir grūti iztēloties, ka es varētu doties uz citu valsti, kur es nevarētu strādāt tas uh, ietekmē arī to, kā mani bērni man uztver kā māti un kā arī profesionāli. Un tas palīdz arī maniem bērniem saprast, kā viņi vēlētos dzīvot nāk, nākotnē. Un tas, ka man meita pateica, es nedomāju, ka arī sievietes varētu strādāt, man bija tāds kā brīdinājums zvans, teica šī sieviete. Tātad jūs redzat, ka tam ir milzīgs, milzīga ietekme. Un Permits Foundation uzskata, ka šī ir, ir iespēja radīt trīskārši, trīskārši iegūmu gan ģimenēm, gan valstīm, gan uzņēmumiem, gan arī visai Eiropas Savienībai kopumā. Tāpēc mēs aicinām jūs ieviest attiecīgos grozījumus 15. pantā, uh, un mēs esam jūs rīcībā, lai sniegtu jebkādu papildus informāciju un papildus uh, faktus, kas jums būtu nepieciešami. Paldies, paldies Vandara Vilks kundzei. Tagad mums ir laiks diskusijām. Vai kāds no deputātiem vēlētos uzdot jautājumus vai izteikt komentārus? Nē, acīmredzot, jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad nav argumentu, nav atbildes reakcijas. Nekādu jautājumu nav. So? Tad pievērsīsimies nākamajam punktam. Mārvais kundze, lūdzu. Jā, neliels komentārs. Jā, mēs runājam par augstu līmeņu vadošajiem darbiniekiem, un 85% gadījumu runa ir par vīriešiem. Ko gan par to var teikt, izskan no paneļa diskusijas dalībnieku puses? Jā, pēdējā runātāja pieminēja šos argumentus. Mulderkungs, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Jautājums, kur es uzdevu jau iepriekšējās sesijas dalībniekiem. Kāda ir situācija likumdošana ziņā citās, eh, citos reģionos, piemēram, ASV, Indijā, Ķīnā, vai tur spēkā ir līdzīga likumdošana, tā, ko mēs piedāvājam šobrīd? Jā, es varētu atbildēt, saka Vandervilks kundze. Um, Mēs starptautiskās pētījuma ietvaros esam atklājuši, ka ir diezgan liels skaits valstu, kas ir pieņēmuši šādus um, likums. Apvienotā karalista, Nīderlanda, Francija, Dānija, Itālija, Zviedrija un, ja es pareizi saprotu, arī Spānija nesen ir pieņēmušas likumdošanu, iespējams, ka tā vēl nav pilnībā īstenāta. Tātad astoņas uh, dalībvalstis Eiropā ir atļāvušas to, ka pavadošo, darbiniekus pavadošie ģimenes locekļi arī var strādāt. Ir vēl trīs valstis - Vācija, Beļģija un Īrija. Ja parāds, ka ja ir piešķirt darba atļauju, tad attiecīgi tiek atļauts strādāt ārpus Eiropas - Argentīnā, Austrālijā, Kanādā, Hongkongā, Jaunzēlandē un Šveicē un ASV - ir paredzēta šāda noteikuma, un Singapurā, Malē, Malēzijā un Japānā, kā arī Meksikā, ir paredzēta atvieglojumi. Un tādas organizācijas kā mūsējā uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt iespēju arī strādājošo darbinieku pavadošajiem ģimenes locekļiem strādāt. Rūdberkungs vēlas atbildēt arī uz šo jautājumu. Jā, šis jautājums ir ļoti svarīgs savstarpējumības eh, jautājums. Paredzot noteikums eh, multinacionāliem uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības nosūtīt darbiniekus uz Eiropas Savienību. Atbildes ir dažādas, bet mēs zinām, ka šobrīd norit sarunas par gads pārskatīšanu, un tāpat arī divpusējos tirsniecības nolīkumos mēs eh, esam sasnieguši labākas pozīcijas savstarpējumības noteikumu īstenošanā, nosūtot darbiniekus ārpus Eiropas Savienības. Jāsaka, automātiski tā tad nav šādi ekvivalenti noteikumi, bet mēs uzņemam zinām vadošo lomu Eiropas Savienībā. Par to mums būtu jābūt lepniem un es ceru, ka mums izdosies panākt labākus rezultātus nākotnē. Paldies, un vēl arī Patārkungs vēlas papildināt. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs, ja atļausit. Atgriezīšos pie debatēm, kas bija iepriekšējā diskusijas daļā par smadzeņu noplūdi. Runājot par tiem, kam ir diploms, te ir apmēram tā pati problēma, kas ar sezonas darbiniekiem, ko, par ko runājam šorīt. Ar e, Senegālas arotbiedrībām janvāri runājot, mēs noskaidrojam, ka vairāk nekā 50% emigrantu no Senegālas ir tie jaunieši ar diplomiem, kas izmēģina savas cerības Eiropā, Uh, un bet bieži vien tie ir eh, nepietiekami atalgoti darbi. Morvai no, kundze no rīta minēja Ungāriju, un eh, esot Budapeštā pagājušajā nedēļā, mēs konstatējam, ka jauni Ungāri ar diplomiem pirmām kārtām cenšas atrast darbu uzņēmumos Austrijā un Polijā. Proti smadzeņu noplūdes problēma šodien pastāv, bet tā pastāv tādā mērā, ka kvalifikācijas un kompetenču atzīšana un e, atalgojums šodien balstās, nu, agrāk tas bija Eiropas līmenī jautājums, bet tagad e, tas ir visas planētas e, globālajā līmenī. Un tas ir pelnījis, lai arotbiedrības, un, kas darbojas jautājumos, kas saistītā ar šiem vadošiem darbiniekiem, piestrādātu pie šie jautājuma, lai jaunieši ar diplomiem varētu atrast savā valstī amatus ar pienācīgu atalgojumu un palikt valstī. Tas ir jautājums, pie kura mēs cenšamies strādāt eh, sadarbībā tostarp ar Āfrikas arotbiedrībām, jo šodien um, eh, jauniešu ar diplomiem situācija Āfrikā ir diezgan neiepriecinoša. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas ir tas, ko gribēju piebilst. Paldies jums, Patāra kungs. No further. ja vairāk jautājumu nav. Tad esam gatavi uzsākt nākamo paneļdiskusijas sesiju. Sāksim nedaudz pirms laika. Pateicos otrās sesijas dalībniekiem un tagad trešā sesija. Lielas paldies visiem! Um, just a question. Thank you, thank you.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 Sí, sí, sí. Now, thank you. Paldies. Paldies, ka ļā, ļāvāt mums eh, pabeigt iepriekšējā sesija laikā. Šajā pēcpusdienas sesijā mums vajadzētu atcerēties, ka daudzi no mums eh, šodien sāks savas eh, lieldienu brīvdienas. Un Tas nozīmē, ka mums eh, vajadzētu ievērot eh, lidmašīnu attiešanas laikus. Mēs ņemsim to vērā un tūlīt ķersimies klāt eh, trešajai šīs pēcpusdienas darba daļai, un tajā mēs runāsim par praktiskiem piemēriem. Šajā sesijā mēs runāsim par starp korporāciju darbinieku pārcelšanu, un esam uzaicinājuši uh, divu uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvi. Šīs organizācijas pārstāvi Eiropas Savienības un ārvalstu uzņēmumus. Tātad Eiropas un Amerikas uzņēmējdarbības padome EABC un NASCOM, kas ir Eiropas Savienības un Indijas sadarbības organizācija. Mēs vēlētos dzirdēt, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz starp korporāciju darbinieku pārcelšanu Eiropas Savienībā, un arī gribētu dzirdēt šo organizāciju nostāju par komisijas priekšlikumu un referenta darba dokumentu. Dosim viņiem vārdu, un ir paredzētas arī diskusijas. Pirms mēs uzklausīsim Lībe referenta Jakolino kunga gala noslēguma vārdus. Vispirms dosim vārdu Karlam Koksam. Karls Koks ir Eiropas līdzpriekšsēdētājs uh, Eiropas un Amerikas uzņēmējdarbas padomes kvalificēta darba spēka grupas līdzpriekšsēdētājs. Dodu vārdu Karlam Koksam. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir daži slaidi, kas eh, ļaus sekot līdzi manai runai. Kā jau jūs esat pamanījuši, es pārstāvu Eiropas Amerikas uzņēmējdarbības padomi. Tā ir vislielākā transatlantiskā organizācija, kas pārstāv uzņēmumu intereses. Mūsu dalībnieki atrodas gan Eiropas Savienībā, gan arī ASV. Mums ir 72 um, dalībnieki, uzņēmumi, kas pārstāv pasaules ekonomikas lielākos sektorus, tā skaitā info, mācīs tehnoloģijas, veselības aprūpa, farmācijas uzņēmumi. Uh, automobīļu būva, aviācija, konsultācijas un tā tālāk. EABC apsveic Eiropas komisijas priekšlikumu, ar kuru tiks veicināta starp uzņēmumu darbinieku pārcelšana Eiropas Savienībā. Kā jau Eiropas komisijas pārstāvis agrāk norādīja, šī direktīva ataino pašreizējo uzņēmējdarbības modeli, kur demogrāfiskās tendences, augsti kvalificētas prasmes un kvalificētu darbinieku trūkums, zinātnes, tehnoloģijas, matemātikas speciālistu trūkums, kā arī citu tehnisku zināšanu trūkums rada problēmas. Mums uzņēmējdarbības vidē ir radušās arvien pieaugošas bāžas, un arī grūtības atrast kvalificētus darbiniekus, kas būtu pieejami jebkurā laikā, jebkurā tirgu tad, kad eh, tas ir nepieciešams patērētājiem. Attiecīgi, starp uzņēmumu darbinieku pārcelšanas direktīva ļautu Eiropas kopienā ievest vajadzīgās prasmes uz īsu laiku, un tāpēc tas ir tik nozīmīgi mani aicināja īpaši pieskarties eh, šādu uzņēmumā darbinieku pārcelšanas praktiskajiem aspektiem. Es vēlētos izklāstīt jums divus iespējamos scenārijus. Protams, ka ir daudz dažādu piemēru, pastāv daudzas iespējas scenārijiem, bet šie divi, manuprāt, ir īpaši nozīmīgi. Liels ASV programmatūras pārdevējs instalē ļoti sarežģītu piegādes ķēdes pārvaldības sistēmu Spānijas patērētāju preču uzņēmumam noliktavās visā Eiropā. Tad, kad šāda iekārta tiks izmantota, programmatūra ļaus pātrināt materiālu piegādī piegādes ķēdē, samazinās inventāra nepieciešamības un ļaus ietaupīt eh, desmitiem tūkstošus eiro katru dienu. Diemžēl dažas nedēļas pirms šīs sistēmas ieviešanas rodas problēma. Iepriekšēja aplikācijas pārbaudīšana nevar sākties, pirms šis jautājums netiks atrisināts. Tā kā šī programmatūra tika izstrādāta ASV, visas tehniskās zināšanas ir atrodamas tieši ASV. Programmatūras inženieri ir jāpiesaista pēc iespējas ātrāk, lai atrisinātu šīs problēmas klienta noliktavās visā Eiropas Savienībā. Un viņiem vajadzētu palikt uz vietas lai, mm, šajās noliktavās, lai nodrošinātu, ka mm, neparādās kādas papildus problēmas nedāļ, nedēļās, kas sekos līdz šīs sistēmas ieviešanai un pēc tās palaišanas. Tas būtu viens no piemēriem, un es detalizētāk par to runāšu vēlāk. Otrs scenārijs ir saistīts ar lielu Vācijas ražošanas uzņēmumu, kas atrodas šeit Eiropas Savienībā. Vācijas ražotājs nesen pieņēma spēkus darbā daudzsološas jaunas vadītājas no piecām um, svarīgām valstīm Latīņamerikā un Āzijā. Šie trešo valstu pilsoņi strādās Vācijā sešus mēnešus, lai izveidotu labas attiecības ar vecākajiem vadītājiem, lai iemācītos uh, šīs jaunās procedūras un izstrādātu mārketinga stratēģijas šiem jaunajiem tirgiem, par kuriem viņi ir atbildīgi, kā arī, lai labāk saprastu korpor korporatīvos plānus un strateģisko virzienu. Pēc tam viņi atgriezīsies savās valstīs, lai strādātu vadošos amatos Vācijas uzņēmumu filiālēs. ICT direktīva var atvieglot eh, šādus scenārijus, kādus esmu izklāstījis savā prezentācijā. Esmu pārliecināts, ka šie uzņēmumi varētu piesaistīt eh, visus talantīgākos cilvēkus no visas pasaules Eiropas eh, Savienības uzņēmumiem. Tāpat ir ļoti svarīgi, ka mūsu klienti ā, Eiropas Savienībā no tā tikai iegūtu. Es nedomāju, ka iepriekš tika pieminēts tas, ko šie darbinieki var dot ne tikai saviem darba devējiem, bet arī savu darba devēju klientiem. Tātad viņi strādā ar ASV uh, eh, patēriņa preču uzņēmumu, te ir runa par darba ņēmējiem, darba devējiem, bet te ir runa arī par labumu, ko gūst Eiropas patērētājs. Noslēgumā. Ir vairāki svarīgi principi, ar ko ir saistīts šis uh, priekšlikums, un tie visi ļoti svarīgi uzņēmumu darbībai Eiropas Savienībā. Protams, es varētu sīki izskatīt katru no šiem 13 principiem, kas ir uzskaitīti slaidā, bet es pieskaršos tikai pieciem. Šajos divos piemēros, ko es tikko minēju, tad attiecībā uz ASV programmatūras izstrādātāju, kas apgādā Spānijas patēriņa preču uzņēmumu un arī attiecībā uz Vācijas ražošanas uzņēmumu, ir vairāki principi, kas ir ļoti svarīgi. Pirmām kārtām eh, mobilitāte Eiropas Savienības ietveros. Kā jau es norādīju, ASV programmatūras un Vācijas uzņēmuma gadījumā Spānijas uzņēmumam bija noliktavas visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to šie nosūtītie darbinieki strādā ne tikai Spānijā, viņiem nākos strādāt vairākās dalību valstīs visā Eiropas Savienībā. Tāpat šādu darbinieku spēja strādāt ne tikai sava darba devēja, Uh, telpās, bet arī klientu telpās ir ļoti būtiska. Programmatūras darbinieki nevarētu atrisināt šos uh, noliktavu problēmu jautājumus, ja viņi nevarētu strādāt pie klientiem, klientu noliktavās. Tāpat arī uh, procedūras attiecībā uz uh, darba spēka tirgus pārbaudēm. Šīs pārbaudes atliktu pozitīvu lēmumu, piemēram, attiecībā uz nosūtīto darbinieku un uh, Līdz ar to rastos kavēšanās. Un uh, tādējādi program, programmētājs nevarētu ierasties noliktavās, lai atrisinātu šos jautājumus. Tāpat arī iepriekšējais nodarbinātības nosacījumi. Šie 12 mēneši, kas ir iespējami saskaņā ar direktīvu, ir mm, pārāk garš periods. Mēs ieteiktu īsāku periodu. Ja mēs paskatāmies uz šiem jaunajiem vadītājiem, kas tika pieņemti darbā, lai strādātu uh, ārvalstu filiālēs Vācijas uzņēmumam, tad šai mācību programmai vajag sākties pēc iespējas ātrāk, un uh, šī kavēšanās 12 mēnešu garumā būtu par garu, līdz ar to šie individi nevarētu dot labumu uzņēmumam tik ātri, cik nepieciešams. Tad, tad mani pēdējie komentāri. Mana uzņēma, manas organizācijas uh, pārstāvi ļoti priecīgi par to, ka mēs varam apspriesties ar komisiju attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu. Tas ļaus dinamizēt Eiropas Savienības uzņēmumus un palīdzēs Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmai. Ir ļoti būtiski nodrošināt piekļuvi zināšanām un ļaut šīm zināšanām brīvi apretēt Eiropas Savienības robežās. Paldies, Koksa kungs! Šie jūsu piemēri bija patiešām ļoti praktiski, tie balstās praktiskā pieredzē, ko Noteikti ļoti interesanti uzklausīt parlamenta deputātiem attiecībā uz uh, šo dokumentu. Tagad uzklausīsim Ametu Nilsarkaru. Vice President of NASCOM. You got the floor. You're welcome. Paldies, dod jums vārdu. Uh, thank you, Chip. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Liba komitēja par iespēju prezentēt mūsu uh, nostāju. Turker, Vice President of NASCOM. Esmu uh, NASCOM priekšādētāja vietnieks. Tie no jums, kas nepazīst NASCOM, mēs esam tirzniecības uh, uzņēmums. Mums ir 1300 dalībnieku. Mūsu dalībnieku vidū ir ne tikai Indijas tehnoloģiju uzņēmumu, bet arī globāli multinacionāli uzņēmumi piemēram, ECP, Microsoft, Gemini un tā tālāk. Tāpat arī lieli globāli uzņēmumi, kas ir izveidojuši savas, savas tehnoloģijas bāzes un centrus Indijā. Šiem uzņēmumiem tad, tad nav sakara ar tehnoloģiju izstrādi, bet eh, viņiem ir centri Indijā, piemēram, Siemens, Philips. Šie uzņēmumi arī ir mūsu dalībnieki. Mēs atbalstām direktīvu, mēs eh, piekrītam arī uh, EABC komentāriem un uh, komisijas teiktajam, es vēlētos pieskarties tam, kāpēc šādi, šāda pārcelšana uzņēmuma iekšienē ir tik svarīga. Šādi darbinieki ļauj paaugstināt Eiropas konkurētspēju, jo tādējādi Eiropas uzņēmumi var uh, īsā laikā iegūt tiem vajadzīgās prasmes. Daudzi no šiem darbiniekiem, kvalificētiem darbiniekiem, atrodas ārpus Eiropas Savienības. Ir svarīgi, lai uzņēmumi varētu būt uh, uh mobili un elastīgi un no ātri iegūt šīs vajadzīgās prasmes. Kā tas izskatās praksē? Piemēram, kāds liels Eiropas telekomunikāciju uzņēmums ir izveidojis jaunu sistēmu, kas ļaus patērētājiem piekļūt uh, jaunai tehnoloģijai uz Android platformas vai arī uz uh, iPad reālajā dzīvē šis eh, risinājums, šī jaunā attīstība varētu notikt Indijā. Un eh, ļoti kvalificēti inženieri, kas strādā pie šīs sistēmas, viņiem vajag doties uz eh, klienta atrašanās vietu, lai uh, ļautu šim risinājumam, šai, šai, šai lietojuma programmai pēc iespējas ātrāk sākt darboties praksē. Tad, kad šis risinājums tiek ievietas praksē, tad inženieris vai nu dodas uz kādu citu vietu pasaulē, vai arī atpakaļ uz savu mītnes vietu. Vai tas ir tik vienkārši? Nē, tas nemaz nav vienkārši. Eiropa ir vienots tirgus. Lielākoties tas ir pareizi, ja runa par produktiem, bet, ja runa par pakāpojumiem, tad nevar vēl runāt par vienotu tirgu Eiropā pavirzīsim šo piemēru uz priekšu. Ja šim inženierim vajadzētu ierasties, teiksim, četrās vietās Eiropā, tad vajadzētu iegūt darba atļauju Vācijā, pēc tam, kad šis darbs Vācijā beigtos, tad vajadzētu atgriezties savā mītnes zemē, pēc tam iegūt jaunu atļauju Francijai, un tad, kad šis darbs Francijā beidzas, tad atkal atgriezties savā mītnes zemē, atkal iegūt jaunu atļauju Nīderlandē un tā tālāk. Tas rada lielas izmaksas, neefektivitāti un kavēšanos. Kurš par to maksā? Galu galā tās ir Eiropas kompānijas, tas ir Eiropas patērētājs, un tieši Eiropas uzņēmējdarbības vide cieši. Šodien Eiropas eh, dalībvalstīs ir dažādi kritēriji, dažādi grafiki, dažādi procesi un tas rada problēmas un neskaidrību, veidojot uzņēmē darbību Eiropā. Ir vajadzīga harmonizēta, vienkārša procedūra darbinieku nosūtīšanai uz Eiropu, kas ļautu būt pietiekami mobīliem. Tāpat ir vajadzīgi, vajadzīgas arī pārbaudas un dažādi līdzsvaru mehānismi, lai izvairītos no pārkāpumiem. Es vēlētos uh, pieskarties trīs punktiem, jo iepriekš tika uzdoti daudz jautājumu par nosūtītiem darbiniekiem. Ko šie darbinieki nedara? Pievērsīšos tam. Pirmkārtām, šie darbinieki nav uh, pastāvīgi imigranti. Tad, kad uh, Lielbritānija nāca klajā ar savu jauno imigrācijas politiku pagājušajā gadā, lielā daļa šo darbinieku palika uz 18 mēnešiem. Uh, bet tie darbinieki, kas eh, paveic savu darbu un pēc tam dodas strādā kaut kur citur. Šie darbinieki arī nedodas uz citu valstī bezdarba dēļ. Mēs dzirdējām par 16 tūkstošiem nosūtīto darbinieku Eiropā, kur darba spēka apjoms ir mērāms miljonos. Tas ir 0,4% eh, Eiropā no, nu, vai 0,04% Eiropā. Tas ne, nozīmē, ka šī sadaļa ir ļoti, ļoti maza. Ir jāatcerās, ka šie darbinieki nodrošina lielāku novatoriskumu, tādējādi veicinot labklājību un nodarbinātību. Šie darbinieki arī nav lēts darbspēks, kas aizstātu vietējos darbiniekus. Protams, ik viens uzņēmums vispirms meklēs vietējos darbiniekus, jo tas ir ātrāk, tas ir vienkāršāk. Un tas ir veids, kā uzņēmumi vēlas darboties. Taču daudzkārt speciālisti, tīpaši augsti kvalificēti speciālisti, nav pieejami konkrētajā valstī. Tieši tāpēc šīs zināšanas tiek piesaistītas. Dažkārt šādu darbinieku piesaistīšana izmaksā daudz dārgāk, jo te ir runa par ceļošanas izdevumiem, par mājokļiem, par apdrošināšanām, par pārcelšanās izdevumiem un tā tālāk. Tāpēc es vēlētos atkārtot, ka te nav runa par pastāvīgu migrāciju, te arī nav runa par bezdarbu un arī nav runa par lētu darba spēku. Es domāju, ka manas 5 minūtes ir iztecējušas. Paldies par jūsu uzmanību un es arī labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Thank you, Mr. Nīvs Sarkāra. Paldies, Nīvs Sarkāra kungam. Mēs Dzirdējām praktiskus piemērus, kas saistīti ar jautājumu par pārcēšanu vienu uzņēmumu robežās. Tagad ir iespēja deputātiem izteikt savus komentārus vai uzdot jautājumus. Mulderpunkts, lūdzu. Jā, paldies. Pavisam īsts jautājums Koksa kungam. Jūs teicāt, ka šis 12 mēnešu eh, periods būtu jāpārskata un iespējams jāsaīsina. vai arī šis trīs gadu termiņš būtu jāpārskata, vai arī tas ir pietiekami garš? Vai es varu tieši atbildēt? Jā, tā koks kungs. Jā. Tātad trīs uh, gadi ir maksimālais laiks. Ja es pareizi saprotu, tad runa ir no trīs mēnešiem līdz trīs gadiem, un mēs, jā, pēc EU uzskatām, ka šie parametri ir pilnībā pieņemami. Jā, es tam piekrīstu, jo apvienotās karalistas imigrācijas konsultācija komiteja jau ir noteikusi līdzīgu rekomendāciju, jo lielākā daļa paliek apmēram 18 mēnešus. for which he is responsible here in the Libe Committee. Un tagad dod vārdu atbildīgajam referentam Libe komitejā. Bene, grazie, prezidente. Fine siamo... Paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs bijām ļoti precīzi šajā pēcpusdienā. Un es par to ļoti priecājos, jo domāju, ka visiem izdosies atgriezties mājās šajā pēcpusdienā, katram savā izcelsmes valstī. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visu kolēģu teikto, kuri deva tiešām būtisku ieguldījumu. Un tas ļaus man sagatavot Libe tekstu. Es ļoti uzmanīgi klausījos referenta teiktajā un um, visos, kas pauda savu viedokli. Pats par sevi saprotams, tas ir ļoti jutīgs jautājums. Nodarbinātības komitejas referentam ir nedaudz atšķirīgs viedoklis salīdzinot ar manējo. Tas, protams, ir normāli. Katram jāspēlē sava loma savas kompetences ietvaros, bet tas viss kalpos tam, ka mēs varēsim nonākt pie laba apkopojuma. Šī dokumenta mērķis ir dot pievienoto vērtību, mēs to teicām un atkārtojām, tas ir domāts uzņēmumiem, kuri varēs izmantot kvalificētu darbinieku pakalpojumus, darbinieku, kuriem ir īpašas kompetences, kuras uzņēmumiem absolūti nepieciešamas un ko nevar atrast citur Eiropas Savienībā. Mēs atkārtojam principu, ka priekšrocība kopienas ietvaros ir būtisks princips. Un šajā direktīvas priekšlikumā tad nebūs vienkārša, ātra vienvedabīga procedūra paredzēta, kā jau teica Koksakungs, lai kādas arī būtu īpašās situācijas, kas varētu būt visnotaļ sarežģītas dažiem uzņēmumiem, kuri izjūt nepieciešamību pēc ļoti precīzas kvalifikācijas darbiniekiem. Mēs uzklausījām parlamenta deputātus, uzklausījām attiecīgo jomu pārstāvis, kas labi pazīst situāciju uz vietām. Mēs uzklausījām darbinieku pārstāvis, uzņēmumu pārstāvis, to, tos, kuri uzskata, ka ģimenes politikai jābūt pirmajā priekšplānā. Kategorijas par ko mēs runājam. Ir profesionālās kategorijas, kas neietilpst vienotā definīcijā. Un mums jāņem vērā arī tas apstākļis, ka šīs definīcijas jāpiemēro visām dalībvalstīm. Uh, tika runātas attiecības ar EGATS, uh, tika runāts par stažieru problēmu, bet jebkurā gadījumā mums ir nepieciešams budžets, nepieciešams sadalīt atbildību, ne, mums nepieciešams izvērtējams darbas spēks, par kuru varēs pēc tam lemt, bet ar to nav pietiekami, jo mēs aplūkojam arī elastības koncepciju, bet jārunā konkrētāk. Bija runa par 14., 15. un 16. pantu, kuros varētu izdarīt grozījumus debatēs parlamentā, vienmēr ir iespējams būtiskas izmaiņas. Mēķis ir veicināt jaunos talantus, mobilitāti, brīvu uzņēmējdarbības veikšanu. Tas attiecas arī uz laulātajiem un ģimenes locekļiem. Mēs nedrīkstam iznīcināt uh, nodarbinātības dēļ ģimenes. Ir ticis pasvītrots, ka laulātais vai laulātā bieži vien ir sieviete. Runa nav par to, lai mēs noteiktu tādus uztieptu vientulības situāciju kvalificētiem jauniešiem, kam jāpamet ģimene, jāpamet sieva. Mēs labi zinām, ka nav iespējams apturēt migrācijas plūsmas, Mums nepieciešams no jauna definēt Schengenas zonu un dalību valstīm vienlaikus jāparāda atbildības sajūta un pareiza uztvere sadarbībā ar padomi. Mēs uzklausījām padomis pārstāvi. Ir drīz daudz jautājumu par termiņiem - 12 mēneši, 3 gadi, 1 gads. <clears throat> Protams, ir diezgan sarežģīti pieņemt lēmumu. Viss ir atkarīgs no izglītības līmeņa un attiecīgā amata. Mums nepieciešams nostiprināt kultūras mantojumu zināšanas Eiropas Savienībā, un šāda pārvietošana pat ierobežota laikā vienmēr iet kopā ar liederīgu zināšanu nodošanu. Nedrīkstam aizmirst mērķi, ko es minēju sākumā - Eiropas Savienības konkurētspēja, ja jaunie talanti no Āzijas vai Latīņa Amerikas var integrēties produktīvā Eiropas Savienības procesā ar vienādām, viendabīgām un vienkāršotām procedūrām, tad te būs pievienotā vērtība Eiropai. Ir ticis teikts, ka vajag izslēgt celtniecības nozari. Protams, ir sociālais profils, kas ir ļoti atšķirīgs šajā gadījumā. Nodarbinātības komiteja, protams, pievērsīsies šim jautājumam, un to starp bijušajam 50. pantam nevajag, lai būtu starp mūsu divām parlamenta komitejām konkurence. Abas ir iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesā vienlīdzīgi, Mēs zinām, kāda ir pašreizējā regulējuma robežpunkti. Koksa kungs par to ļoti precīzi izteicās pirms dažām minūtēm. Un mēs konstatējam, ka attiecīgo personu skaits, uz ko attiecas šī pārvietošana uzņēmuma ietvaros, ir ļoti pieticīgs. Nu, un tad mēs ceram, ka ar šo dokumentu pateicoties nepieciešamajam Kalasas kundzes atbalstam, mēs varēsim prezentēt patiesu darba dokumentu visdrīzākajā laikā. Darba dokumentu, ko vienmēr ir iespējams uzlabot, pats par sevi saprotams, ziņojuma projekts uh, tiks 15. un 16. jūnijā uh, prezentēts, un tad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš būs jūlija vidū, tālāk tas tiks izskatīts septembrī vai oktobrī, nodarbinātības komitejā oktobra sākumā, 6. oktobrī, manuprāt, un balsojums 17. <clears throat> oktobrī par pamatnostādnēm. Vai arī nākamajā mēnesī? 23. novembrī. Mēs būsim Polijas prezidentūrā. Es par to runāju ar attiecīgo ministru. Polijas ministrs vēlas nodrošināt kontinuitāti pēc Ungārijas prezidentūras, un mēs ceram, ka šī, šī jautājuma izskatīšanu mēs varēsim noslēgt Polijas prezidentūras laikā. Vienlaikus šī ar secinājumiem nav noslēgta būs iespējams noslēgt arī jautājumu par sezonas darbiniekiem, jo šā abas šīs lietas ir cieši saistītas. Manuprāt, tie ir divi dokumenti, kas dod atbildi, nopietnu atbildi jautājumam par migrācijas plūsmām, likumīgām plūsmām, kas uh, sekmē nodarbinātības tirgu. Tā kā mums ir lieldienu priekšvakars, tad novēlu jums visiem priecīgas lieldienas. Es domāju, ka mums būs iespēja atkārtot debatēt kolēģi starpā. Šodien daži kolēģi nevarēja, acīm redzamu iemeslu dēļ, būt klāt, bet es domāju, ka viņi apzinās, cik svarīgs ir šis jautājums, un tā tad mums būs nepieciešams par to vēl runāt, lai izstrādātu skaidrus, likumīgus nosacījumus. Paldies! Paldies, paldies visiem eh, paneļdiskusijas dalībniekiem, paldies visiem deputātiem, kas piedalījās šajā ilgajā uzklausīšanā. Paldies par vērtīgajām, noderīgajām diskusijām šās dienas gaitā. Un es domāju, ka šie noslēguma vārdi ir bijuši ļoti stimulējoši mūsu turpmākajam darbam, kam mēs pievērsīsimies pēc um, lieldienām pēc šīm dienām, kuras es novēlu visiem izbaudīt. Pateicos visiem dalībniekiem. Labu veiksmi un atgriezīsimies pēc brīdījumām pilni jaunas enerģijas. Paldies!